I made a point uh, that there is a, a need to put this issue high on, on the uh, uh, agenda of the foreign uh, ministers. Uh, as far as uh, the protect... Ja ir runa par uh, konfliktiem un par to, vai kāds uh, domā par šo konfliktu risināšanu, tad mēs uh, esam skaidri norādījuši, ka pēc Lisabonas līguma noslēgšanas uh, ar kuru tiek apkopoti kādpa un kopienas pieejas instrumenti, un pēc tam, kad mēs esam izveidojuši pakāpenisku ārējās rīcības dienesta kapacitāti, tad patiešām mūsu nolūks būtu, lai Eiropas Savienība spēlētu lielāku lomu šo jautājumu risināšanā. Jūs jau zināsiet, ka attiecībā uz vairākiem jautājumiem ir runa par Piedņestru, Kalnu Karabahu, uh, tad eh, mēs esam sākuši darboties ar kopienas instrumentu palīdzību eh, un uzticības veidošanas pasākumiem. Ir vairāki jautājumi, kas ir saistīti ar prezidentu Mubaraku, uz ceļām aizliegumu uzliekšanu Ben Alī. Es jau atsaucos uz faktu, ka šķiet, ka nepastāv vienošanās starp ārlietu ministriem. Jūs esat pārāk asi, saka priekšādātājs atsaucoties uz komentāriem zālē. Par Maķedoniju. Maķedonija tiešām nebija darba kārtībā, taču, ja jautājums ir par to, vai es kopā ar saviem kolēģiem sekoju līdzi šo jautājumu attīstībai, tad, protams, mēs tā darām. Mums ir radušās arī bāžas par uh, vārda brīvības ierobežojumiem. Savas bāžas esam pauduši atbildīgajām varas iestādēm. Šis jautājums ir nozīmīgs, un mēs tam noteikti sekosim līdzi. Tik izdarīta atsauce uz Gāleru kungu. Timošenko kundze tika pieminēta un tika teikts, ka otro reizi viņai nav ļauts ierasties. Šodien kopā ar preses pārstāvi, runājot ar vienu no Ukrainas plašsaziņas līdzekļiem, es skaidri norādīju uz savu nostāju. Mana nostāja varētu formulēt šādi. Protams, es eh, augstu vērtēju tiesas lēmumu un arī prokuroru lēmumu Ukrainā, taču tajā pašā laikā es gribu paust arī zināmas bāžas nesmu varējis iesaistīt eh, visas svarīgās puses, apspriežot šo svarīgo darbu kārtību. Tas būtu viss. Paldies. Paldies jums, komisāra kungs. Domāju, ka mēs visi esam daudz ko guvuši. Jūs sapratāt, kāds ir parlamenta viedoklis šajos jautājumos, un mēs arī sapratām, ko jūs par to domājat. Protams, mums vienkārši jāsako līdz notikuma attīstībai, jo katru stundu parādās kaut kas jauns. Komisārs, priekšēdētāji, ja es drīkstu, viens, protams, ir sniegt jums informāciju par to, kas tika runāts šajā sanāksmē, bet otrs ir skatīties uz uh, detaļām. Mēs komisijā esam apņēmušies sniegt parlamentam informāciju visu laiku. Paldies! Like to... Vēlētos izmantot izdevību un uh, paziņot jums, ka astotais darba kārtības punkts uh, diskusijas par Albāniju būs slēgta tipa sanāksme. Tas uh, tiks atkārtots oficiāli tad, kad ieradīsies priekšsēdētājs Albertīnī. Bene, cari, cari colleghi, uh, we have to start. Godāmie kolēģi, mums ir eh, jāsāk sanāksme pēc sešām minūtēm, jo mums, diemžēl, ir maz laika. Lūdzu, sāksim darbu. Lūdzu, apsēdieties un lūdzu, esiet klusi. Seconda considerazione del progetto di risoluzione. Tagad izskatīsim rezolūcijas projektu par Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu. Izskatīsim šo rezolūciju un tās grozījumus. Pirms es došu vārdu referentei Rijai Omanai Roitenai, es vēlētos jums atgādināt, ka ir iesniegti 315 grozījumi. 9. decembra sanāksmē es eh, ieguvu informāciju, ka ēnu referentiem vajadzētu dot vairāk darba, nodrošināt viņiem lielāku lomu. Ko? Man nāksies eh, lietot šo āmuru, lai nodrošinātu, ka zālē ir klusums. Es jau teicu, ka ir iesniegti 315 grozījumi, Tas eh, notika 9. decembra sanāksmē, un tika pausta vēlme, ka ēnu referentiem vajadzētu dot vairāk uzstāšanās laikā, ņemot vērā lomu, ko viņi ir spēlējuši. Pārējiem kolēģiem vajadzētu izteikties īsāk. Man šķiet, ka referents ir Referenti ir ieradusies, un tas nozīmē, ka bez liekas kavēšanās varu dot viņai vārdu. Lūdzu, Rija. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Sirsnīgi pateicos. Al mijn collega's bedanken, want ik heb nog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 teikt, ka varēju ļoti labi diskutēt ar visiem ēnu referentiem. Manuprāt, esam panākuši ļoti labu kompromisu. Eh, angļu tūkams angļu valodā diemžēl nedarbojas. Ir bijusi problēma ar angļu tulka mikrofonu. Mikrofons tiks nomainīts un iespējams, ka uh, Eh, varēs iztulkot. Lūdzu, sāksim atkal. Priekšsēdētāji, vēlreiz es vēlētos pateikties saviem kolēģiem. Tāpēc, ka viņi ir iesnieguši tik lielu grozījumu skaitu. Es varu jums apsolīt, ka esmu gatava sadarboties ar ēnu referentiem, lai nodrošinātu labu kompromisu. Manuprāt, labs kompromiss ir likvidēt lielāko daļu grozījumu, kas ir iesniegti. Priekšsēdētā mums, diemžēl, nebūs pietiekami daudz laika, lai apspriestu visus 315 grozījumus šīs dienas sanāksmes laikā. Tieši tāpēc es uzskatu, ka būtu labi, ja es norādītu, kāds uh, ir mans viedoklis par šiem grozījumiem. Līdz pat uh, pusvieniem naktī pagājušajā naktī es lasīju šos grozījumus. Vēlētos atgādināt, ka šī rezolūcija tiek gatavota ļoti interesantā brīdī. Pavisam drīz Turcijā tiks organizētas parlamenta vēlēšanas. Tieši tāpēc priekšādātāji ir ļoti nozīmīgi, lai es strikti ievērotu to nostāju, kādu mēs vienmēr esam ieturējuši un kāda ir bijusi arī mana referentes nostāja. Tātad mums ir jābūt objektīviem, ir jāizturas kritiski gan pret Turciju, gan pret mums pašiem, bet tajā pašā laikā ir jāizvēlas arī konstruktīva pieeja. Tas bija pirmais, ko es vēlējos teikt. Otrakārt, un to esmu gatava atkārtot vairākiem saviem kolēģiem, tad, kad eh, ikdienā lasu avīzes, es katru dienu redzu, ka parādās informācija par dažādiem atgadījumiem. Taču, manuprāt, šos atgadījumus nevajadzētu iekļaut ziņojumā. Manuprāt, svarīgi ir nodrošināt demokrātiju un modernizāciju Turcijā. Kā jau vienmēr esmu teikusi, paši svarīgākie ir Kopenhāgenes kritēriji. Pirmā piezīme, ko es vēlētos izteikt, ir šāda. Rezolūcijā tiek izvērtēts reformu un modernizācijas process Turcijā un tās, kā šīs reformas ir virzījušās uz priekšu 2010. gada laikā. Tur tiek noteiktas arī prioritātes 2011. gadam. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums uzsvaru vajadzētu likt uz līdzsvaru un prioritātēm. Mums ir jānodrošina līdzsvars tajā, ko mēs iekļausim šajā ziņojumā. Diemžēl rezolūcijā, kas aptver tikai astoņas lapas, nevar iekļaut visas sīkās detaļas. Priekšēdētāji tieši to es eh, turēju prātā vakar pētot dokumentus. Es zinu, ka daži papildinājumi noteikti būs svarīgi, un ir arī vietas, kur tekstu varētu padarīt skaidrāku, kas noteikti spēcinātu ziņojumā iekļauto vēstījumu. Taču mums ir jābūt arī kritiskiem un objektīviem, analizējot to, kas ir paveikts un kas vēl būtu jādara. Priekšādātāji, ir iesniegts ļoti liels grozījums skaits pār dažiem punktiem. Manuprāt, patiešām šeit tekstu varētu uzlabot, piemēram, astotais punkts par preses brīvību. Un 18. un 19. punkts par ticības brīvību. Mans nīderlandiešu kolēģis Boskurts ir pieminējis jautājums par sieviešu tiesībām. Iespējams, arī šeit vajadzētu Mm, dot vairāk informācijas šo punktu paplašināt. Daži, tā skaitā Balskurts, uzskata, ka atpakaļ uzņemšanas eh, nu, līgums jau ir noslēgts. Jā, iespējams, ka dažiem kolēģiem ir labāka zināšanas par Turciju nekā man. Taču Pagājuši nedēļ komisāra Māmstrēma minēja, ka principā pastāv līgums par atpakaļ uzņemšanu. Tad, kad šis līgums tiks parakstīts un tas ir gaidāms nākamā mēneša laikā, tad mēs varētu ķerties klāt šim punktam. Es vēlētos iekļaut šos dažādos grozījumus kompromisā. Par Kipru Pirmajās diskusijās es minēju, ka mūsu nolūks nav gatavot rezolūciju par Kipru. Mēs ar šo rezolūciju arī necenšamies atrisināt sarunas, kas pašlaik virzās uz priekšu, un es ceru, ka šīs sarunas būs veiksmīgas. Uh, Tomēr ir iesniegti ļoti daudzi par gro grozījumu par Kipru. Es gribētu teikt, ka līdzsvars, ko biju panākusi teksta sākotnējā virs, m, redakcijā, bija daudz labāks, un es gribētu, lai kolēģi kritiski izvērtē savus iesniegtos grozījumus. Es aicināju uz pilnu Ankaras protokola īstenošanu, un arī aicināju, lai pilnībā tiktu atbalstītas sarunas starp divām kopienām. Tieši uz to mums vajadzētu likt uzsvaru. Priekšādātā vēl viens punkts par tiešo tirzniecību. Juridiskais dienests parlamentā ir pilnīgi skaidri noteicis, ka Eiropas komisijas priekšlikums tiešai, tiešiem tirzniecības noteikumiem neatbilst standartiem, tāpēc es neatbalstīšu grozījumus, kas ir iesniegti par šo jautājumu, bet tas nozīmē, ka grozījumi būtu jāatsauc no visām pusēm. Tagad par plašas, atvainojos par Armēniju. Daudzi kolēģi ir nolēmuši iesniegt grozījumus par Armēniju. Es redzu, ka dažkārt iesniegtie grozījumi franču un angļu valodā ir identiski. Uh, Man par Armēniju vienmēr ir bijusi skaidra nostāja. Vienmēr esmu teikusi, ka jebkurai valstī, kas neapzinās savu vēsturi, nav nākotnes. Tieši tāpēc biju tik priecīga tad, kad tika parakstīts protokols. Šīm protokolam ir ne tikai vēsturiska dimensija, bet tas skatās arī nākotnē un nodrošina nākotnes izredzes tiem cilvēkiem, kas dzīvo uz robežas ar Armēniju. Un tieši tāpēc mums, kā parlamentā, vajadzētu aicināt, lai šis protokols tiktu ratificēts un īstenots pēc iespējas drīzāk. Es negribētu teikt, ka tas atrisinās visas problēmas, nekad neesmu to teikusi, taču uzskatu, ka tas būtu labs sākums. Tas būtu labs pasākums, ko veikt, lai nodrošinātu samierināšanos. Priekšsēdētāji tas nozīmē, ka mums ir jādod ļoti skaidrs vēstījums. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi nodrošināt plašu politisko vairākumu, kas šo vēstījumu atbalstītu. Es vēlētos teikt sociāldemokrātu grupai, ka Arī manā grupā ir tādi cilvēki, kuriem ir atšķirīgs viedoklis. Jūs varat vērsties pret mums, taču mēs esam centušies rast līdzsvaru. Mēs eh, esam mēģinājuši panākt, lai tie, kas grib virzīties uz priekšu strauji, un eh, tie, kas negrib eh, iet uz priekšu tik ātri, varētu vienoties. Mēs vēlamies, lai parlamenta vēlēšanas Turcijā dotu labumu visām politiskajām partijām, tāpēc lūdzu Nebloķējiet šo rezolūciju, necentieties provocēt reakciju. Priekšādātā mēs centīsimies darīt visu iespējamo, lai šis teksts būtu pēc iespējas labāks. Es patiešām sadarbošos ar visiem ēnu referentiem un aicināšu tos kolēģus, kuru grozījumus noteikti neatbalstīs, lai viņi šos grozījumus atsauktu. Vēlreiz paldies par lielo interesi par šo jautājumu. Lielas paldies! ēnu referenti. Katram tiks atvēlēts trīs minūtes. Havit kungs, jā, tas nozīmē, ka man ir jārunā ātri. Es vēlētos pateikties Almanis Roitenes kundzei. Viņa noteikti ir pavadījusi daudz bezmiega naktis, lasot visus šos grozījumus. Ja es piekrītu, ka mēs nevēlamies iet pārāk dziļi detaļās, mums ir jābūt kritiskiem un objektīviem. Viņa vēlas ar mums sadarboties, lai to panāktu. Un es eh, gribētu labā ticībā teikt, ka jā, patiešām arī mūsu mērķi ir tādi paši. Piekrītu viņai arī attiecībā uz Kipru. Es eh, saprotu, ka mūsu grupā Kīpras kolēģi jūtas eh, īpaši ieinteresēti šajā jautājumā un vēlas aizstāvēt savas intereses. Uh, Mūsu grupā bija īpaša sanāksme par šo jautājumu. Es pieļauju, ka arī citās grupās būs tādas sanāksmes. Mēs vēlamies, lai šis teksts būtu pēc iespējas godīgāks daļā par Kipru un lai objektīvi izvērtētu visas puses. Es eh, piekrītu šai vēlmē. Es vēlētos teikt, ka Kipras puse ir iesniegusi vairākus priekšlikumus Ņujorkā, lai uh, izpildītu protokolu, un es domāju, ka tas varētu šo jautājumu radikāli virzīt uz priekšu. Es eh, dzirdēju, ko viņa teica attiecībā uz tiešo tirzniecību. Manuprāt, tas ir fenomenāli, kāpēc eh, parlaments nevēlas runāt par šo jautājumu. Es gribētu dzirdēt eh, pārējo viedokli. Divi punkti vēl priekšādātāji. Attiecībā uz mūsu grozījumiem, tad, tad pilnas dalībvalsts status, mm, integrācijas kapacitāte, e, procesa revitalizācija. Viņa, kā pārējie deputāti šajā komitē, atcerēsies, ka par šiem pašiem jautājumiem mēs spriedām pagājuši gadu. Mēs e, necenšamies mainīt pagājušā gada nostāju, tad, kad mēs izvirzījām šos punktus. Mūsu nostājas sociāldemokrāta grupā ir pamatotā. Mēs uzskatām, ka uh, galīgais mērķis ir pilna dalība, un mēs uzskatām, ka tas arī būtu jāpasaka. Vai nu šajā komitejā, vai arī plenārsēdē. Esmu ticies ar Rīju, un esmu teicis, kāda ir mūsu argumenti. Es saprotu, kāpēc viņa cenšas brīdināt ne tikai citus, bet arī mūsu grupu, sakot, lai mēs darbu vienkāršotu un padarītu to skaidrāku. Es vēlētos teikt, ka muna, mana grupa nebloķē eh, šo rezolūciju un necenšas mm, panākt nostāju pirms vēlēšanām Turcijā. Eh, šīs vēlēšanas jūnijā ir eh, izšķirošas Turcijas nākotnē. Vairs nav palicis daudz nodaļu par iestāju. Abās saruna pusēs ir jūtams pagurums sarunās. Mēs uzskatām, ka tas, ko mēs sakām, ir svarīgi un mēs nevaram cerēt, ka uh, viss virzīsies uz priekšu pareizā kārtībā, mums neiejaucoties. Mums vajadzētu paust savu nostāju, un sociāldemokrātu grupas mērķis būs tieši tāds. Liels paldies Havita kungam! Liels paldies arī, ka ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad dod vārdu Lāmsdorfa kungam, lūdzu. Jā, Paldies, priekšēdētāji! Vispirms paldies referentei Ulmenē Ruitēns kundzei par labo darbu. Uh, es neesmu iepazinies ar visiem grozīmiem, jo grieķiski nelasu, bet tie, ar kuriem es varēju iepazīties, atspoguļo mūsu viedokli arī attiecībā uz pirmo A apsvērumu. Esmu mazliet, nu, tā kā šobrīd esmu mazliet pārsteigts par sociāldemociju. Pirmajā apsvērumā mēs atradām formulējumu, kas atspoguļo visa parlamenta kopējo nostāju. Un ja mēs tiešām gribam atsākt diskusijas par to, tad debatas atkal būs ilgas un smagas, un tas diez vai ir vajadzīgs. Otrs, protams, ka mums ir jākoncentrējas, kā teica referenti, bet tomēr vajadzētu būt arī um, izmantot arī tādu specifisku pieeju, uzskaitīt, kādi likumi tieši nenāk par labu um, preses brīvībai vai apziņas brīvībai. Un es uzskatu arī, ka uh, referentes nostāja ir jāatbalsta, mums jābūt pēc iespējas objektīvākiem, nav jārēģē uz kādiem atsevišķiem notikumiem, bet jāatspoguļo objektīvā situācija un valsts centieni kopumā virzienā uz Eiropas Savienību. Uh, Un, manuprāt, arī manas politiskās grupas eh, grozījumos par preses brīvību, par pulcēšanās brīvību, par citām pamata tiesībām mēs redzam, tie atspoguļo to, ka mēs uzskatām šos aspektus par nozīmīgiem. Un uzskatām, ka tieši šajā ziņā, tieši pamatbrīvību jomā Turcijā vēl ir daudz darāmā. Mēs esam daudz diskutējuši par to, vai Turcija ir gatava uh, iestāties. Angliski to tulko kā absorption capacity, un, eh, bet labāks um, formulējums ir izmantot vārdu integrācija angliski, lai atspoguļotu to, vai, lai veicinātu integrācijas centienus. Un Eiropas institūts, Eiropas Savienība, protams, ir, tā ir pamats gaidīt, ka jebkurš kandidāts, ko tā uh, ir ar mieru ņemt savā vidū, veicinās integrāciju Eiropā. Es nedomāju, ka nopietni vajadzētu prasīt, lai Turcijā nebūtu tā saucamais civilais dienests. Uh, manuprāt, tas ir mazliet savādi šajā kontekstā. Paldies! Paldies, Lomsdorf kungs! Arī jūs runājāt ļoti ātri un ievērojāt laiku. Nu, es biju kā uz mēnesi, bet nu vienalga Turcijas pusē. Paldies. 315 grozījumi, jā, nu tas ir ļoti, ļoti daudz, bet uh, paskatoties ciešāk, ir tikai daži, kas ir pret Almendra uh, Oidens kundas ziņojuma pamatlīniju. Un uh, lielākā daļa deputātu šo ziņojumu atbalsta. Ir daudz grozījumu ar um, valodiskiem labojumiem. Un, kā jau teica iepriekšējais runātājs, ir daudzi grozījumi precizējot uh, kādas lietas vai pievienojot pāris elementus, kas būtu precīzāk. Un es domāju, ka uh, ar to arī nebūtu tādu lielu problēmu tos integrēt, Omen Rautens kundzei. Liberāli un sociāldemokrāti ir iesnieguši daudz grozījumus, kas ir par brīvības, mēdīju, briezībām, kurdi jautājumu sieviešu jautājumiem un citiem. Un tas atbilst tam, par ko runāju pirmajā diskusijā, lai būtu ziņojums, kas būtu nu, tāds kontrastu pilns, uh, konstruktīvs uh, uh, dokuments, kā arī uh, referenti to teica. Par starptautiskiem jautājumiem un Turciju es domāju, ka varētu jau ko mainīt, un Turcija aizvien vairāk uh, ieņem nozīmīgumu starptautiskos uh, lietās. Es domāju, ka nevar vienkārši aprobežoties ar 39. Para, paragrāfu pieeju Pie tā vajadzētu atgriezties. Tagad par Kipru. Es uh, esmu apmierināta, ka ir uh, balans, uh, kāds jau bija pēdējā ziņojumā, jo tas atļauj nu, pilnīgi uzlikt uh, visu uz Turcijas pleciem, kas arī ir uh, savienības uh, vaina, jo parlaments neko nopietni nav uh, teicis kopš 2009. gada rezolūcijas, un mēs nevaram mūsu nespējumu pēļiņās uzlikt Turcijai. Jāatcina visas iesaistītās puses, un tas, man liekas, ir ļoti nozīmīgi. Tas pats arguments par uh, uh, iestāju, un man liekas, ka atvērt procesu, un no otras puses mēs uh, runājam par iestāju. Mēs uh, nerunājam, lai mūsu administrācijām būtu ko darīt vai jaukas sarunas risināt. Mēs risinām sarunas par iestāju. Un pēdējais uh, vienam pantam iesniedz grozījumu, kas, manuprāt, ir nepārāk atbildīgs attiecībā uz politiku, ko mēs vedām. Turcijas jaunā konstitūcija un uh, uh, reformas tieslietās, un mēs sakām, ka Kopenhāgenes kriteriji ir izšķirīgākie, un mēs neatveram divas sadaļas ar iekšlietām, tieslietām un pamatiesībām, un mēs paši atsakamies no mūsu, teiksim, iespējām sarunām ar Turciju. Es domāju, ka nu, tas ir pamuļķīgi. Un man liekas, ka par to arī būtu jārunā mūsu ziņojumā. Onorevole Van Orden, per favore, per tre minūtes. Tagad Van Orden, kungs, trīs minūtes, lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms es gribētu pateikt, ka Eiropas parlamentā katrā politiskajā grupā nu, viedokļi atšķirās par uh, Kipras uh, pievienošanos. Tas attiec arī uz manu politisko grupu, um, Britu Uh, valdība un daudzi mūsu grupā atbalstītu Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Es gribētu komentēt trīs lietas. Pirmais par 1915. gada notikumiem. Tie, kas vēlas šeit uh, iesniegt grozījums par šo uh, armēņu genocīda, tātad šo jēdzienu izmantošanu, uh, Es domāju, ka tas uh, par labu nenāks. Tas uh, tiks uztverts kā apvainojums, kā aizskārums Turcijā. Un šobrīd tas nav nepieciešams. Turcijā šādu pieju, ja mēs izmantojam šo jēdzienu, tas tiek uz, uztverts kā, nu, kā aizskaroša piezīme. Un uh, ir priekšlikums izveidot kopīgu vēsturnieku komisiju, kas izvērtētu 1915. gada notikumus. Diemžēl Armēnijas atbilde nav bijusi pozitīva uz šo, nu, tā nav reaģējusi um, labvēlīgi šo iniciatīvu. Un es domāju, ka nav uh, vērts uh, turēties pie šīs pozīcijas par Eh, Kipru es, protams, eh, saprotu Kipras grieķu nostāju un uh, jūtas, bet tagad 50 gadus jau šis jautājums tiek vilkts garumā un turku un Kipras turki netiek pienācīgi uzklausīti un Eiropas Savienība uh, nu, nav parūpējusies par to, lai Turcija beigtu šo eh, Ziemeļkipras izolāciju. No vienas puses, nu, šī, protams, mums ir pamats gaidīt, ka Turcijas valdība aktīvāk iesaistīsies problēmas risināšanā. Uh, bet arī uh, Kipras turkiem pašiem ir jākļūst aktīvākiem. Manuprāt, daži no grozījumiem, uh, kas ir iesniegti šeit, nav īpaši konstruktīvi. Un vēl es gribētu teikt dažus vārdus par enerģētiku. Um, manuprāt, Rīgas formulējums ir labs un pamatots, un mums nevajadzētu būt tik tuvredzīgiem un uh, atteikties no šī jautājuma apspriešanas brīdī, kad mēs cenšamies uzlabot vai panākt lielāku pieeju enerģijas resursiem, piemēram, gāzei un naftai. Un Turcijai šeit būs ļoti liela loma vidusjūras telpā tiek joprojām tiek pētīti enerģijas resursi, tiek atklātas jaunas uh, iegulas un atradnes, un mums vajadzētu ļoti uzmanīgi attiekties pret izteikumiem par šo jautājumu. Paldies! Džordžija kungs nākošais trīs minūtes. Paldies! Paldies. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Nu Un uh, mēs esam par to, lai Turcija iestātos Eiropas Savienībā. Protams, ievērojot uh, tos uh, kritērijus, kādi jāizpild arī citām valstīm, mēs to atzīstam. Un to esam vienmēr tā darījuši. Mēs uh, esam ieinteresēti, lai Turcija būtu demokrātiska. Un tas ir pamata temats, kādēļ mēs akceptējam šo procedūru, lai Turcija visbeidzot varētu iestāties. Un, protams, ka ir elementi un arī tādas uh, lietas, kas, uh, nu, ir tādi sarežģīti un uh, kas tiek kritizēti. Mēs prasam un aicinam Turciju kurdu politiskos ieslodzītos atbrīvot. Par kaimiņu attiecībām runājot, mēs runājam par uh, genocīdu pret armēņiem, jo nevar uh, teikt tā, ka tagad uh, laiks būtu tāds, ka mums nevajadzētu nekādas piedienu īstenot. Tas ir vēstures jautājums, un vēsture pareizi jāsaprot un pareizi jālasa. Mēs nevaram runāt pret to. Un, ja ar militāro spēku aizvien vēl okupē Eiropas Savienības valstis, tad to nevar akceptēt. Es uzklausīju ēnu referentus un tik runāts par to, ka uh, Kipra un uh, Grieķija šīs tēmas ļoti uh, Um, kaismīgi diskutēja, jā, varbūt, ka būtu labāk, ja tas uh, būtu tā vēsāk, bet ko tad jūs darītu, ja pie jums valstī tāda situācija būtu, tas notiktu? Un uh, šī, uh, šis kaismīgums, nu, ir atšķirīgs, vai tas notiek paši mājās vai kur citur, un es domāju, ka to nedrīkst aizmirst. Un jautājumā par Kipru nevar teikt tas, to, kas tiek te, teikts tagad. Kipras jautājums jāatrisina, un to nevar tikai 2004. gadu atsaukties. Jūras uh, tiesības jāievēro, un tās ir praktiski, tie ir vienīgi, tā vienīgā valsts, kas nav parakstījusi no tirdzēs puses šo starptautisko vienošanos par uh, jūras tiesībām, par jūras roži, robežām, kā arī ekonomiskā zona, un tur ir daudz atklāti jautājumi. Turcija saka, ka uh, tur eksistē nafta viņu zonā, lai arī tas tā nav. Un bez tam pazudušie cilvēki un citas problēmas ir nepieciešama tālāk attīstība šajos jautājumos bet mums patiesi jāparūpējas par to, lai visi tie, kas ir pažuduši kopš 74. gada, tiktu atrasti. Paldies! Nākošais runātājs Klāskungs divas minūtes. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Uh, dringt erop aan dat er een uh, evenwicht. Referente vēlas uh, iesniegt uh, izsvērtu ziņojumi un lūdzu atteikties uh, no uh, iesniegtajiem grozījumiem daļai un uzklausot citas politiskās grupas, man tā īsti negribas uh, to darīt, jo tās ir ne tikai mūsu tiesības kā parlamentāriešiem, bet arī mūsu pienākums situāciju Turcijā ļoti precīzi izskatīt un patiesība vienkārši liek mums teikt, ka kopš 2005. Uh, uh, gada uh, Nu, nav nekāda uh, progresa. Tas ir uh, brīdis, kad tikās, uh, tika sāktas iestājas sarunas un uh, progresa ziņojums, nu tā to sauc, tas ir tāds lietu uh, izskaistinājums. Runāšu pavisam īsi. 295. grozījums, ko iesniedz es un Mēcerkungs, gribu, lai tas uh, tiktu izskatīt. Uh, tā ka es nebūtu tā iesniedzējis. Runa ir par 39. punktu par uh, Irānas kodolieroču ražojumu. Man tieši tāpat ir uh, ļoti žēl, tā kā uh, referentei, ka Turcija pret ANO rezolūciju, tā ir ANO drošības padomas rezolūcija, un ka Turcija balsoja pret. Es vairs nevēlos, lai mans vārds uh, būtu saistīts ar šo grozījumu, uh, bet tikai Melcerkunga vārds. Paldies! Paldies, Klāskungs. Tagad atvainošos visiem tiem kolēģiem, kas šeit vēl ir sarakstā. Mums ir tik daudz pieteikušies runātāji, bet vairs nav tik ļoti daudz laika. Tagad Kovačev kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, pirmkārtām es vēlētos pateikties Omenes Roitins kundzei par labi paveiktu darbu. Manuprāt, visi šajā zālē varēs piekrist, ka mums ir vajadzīgas reformas, lai Eiropa un Turcija varētu pārvarēt atšķirības savās nostājās. Tieši tāpēc eh, mums ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka Turcijā tiek eh, veicināta demokrātija, caurdzamība un labākas kaimiņa attiecības. Es uzskatu, ka mums vajadzētu sadarboties tajos jautājumos, kur ir vajadzīga savstarpēja uzticēšanās. Es vēlētos teikt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu sadarboties ar Turciju, lai tā varētu uzlabot politisko dialogu ar savām kaimiņu valstīm. Pirmkārtām te es gribētu pieminēt Kipras jautājumu, kā arī Armēnijas protokolu ratificēšanu, Kā jau Omenas Roitens kundze teica, es varu tikai piekrist, ka mums ir jāparedz eh, bezierunu parakstīšana šim protokolam. Un, protams, ka ir jāatcerās arī par eh, pieminekļa gāšanu, kas noteikti šos procesus neveicinās. Mums ir jāatcerās arī par noslēgtajiem startautiskajiem līgumiem. Piemēram, Angolas līgums, kas paredzēja kompensācijas pilsoņiem. Ir arī uh, vairākas labas ziņas. Pagājušajā nedēļā komisija pabeidza Eiropas Savienības Turcijas atpakaļ uzņemšanas līgumu. Un cerams arī, ka Turcija parakstīs projektu par Nabuko. Tāpat arī ir jāatcerās, ka Turcija ir jābūt daļai no Eiropas vēstures, un tai nevajadzētu pieturēties pie pagātnes imperialistiskajām ambīcijām. Paldies, Kopas kundze, vien minūti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να αναγνωρίσω τη δύσκολη δουλειά. Paldies un uh, um, sveicu referenti. Tas ir ļoti sarežģīts darbs, tik ļoti daudz grozījumu. Nozīmīgi ir uh, pavisam skaidri uh, zināt, kādu signālu vēlamies uh, raidīt. Mums ir uh, jāuzsver, ka. Kā saistības ir uh, uzņēmušās uh, valsts un uh, gan no Eiropas puses, gan no Turcijas puses, un tās to mērķis ir iestāja. Ir progress sasniegts, piemēram, vēlēšana jautājumā un citi. Bet ir arī citas lietas, kur nav uh, progresa, un Kipras jautājums ir šis klasiskais piemērs. Es domāju, ka šeit mums nevajadzētu vienkārši palikt pie tukšiem formulējumiem neskatoties uz uh, mēģinājumiem uzlabot attiecības, situācija aizvien vēl ir tāda, ka Grieķijas gaisa uh, telpa to pārkāpja bieži no Turcijas uh, puses kara lidmašīnas, un tās lido ļoti zemu virs salām, virs mājām, un tas vienkārši nav pieļaujams. Uh, un tas uh, nav uh, savienojums ar labām kaimiņu attiecībām, kādas uh, Turcija grib uh, ievērot. Nākošais Kazakas kungs. Paldies Amen Raitens kundzei par ziņojumu, un tas fakts, ka ir tik ļoti daudz grozījumu, tas nav nekas uh, ārkārtējs. Uh, Pagājušo gadu kontekstā ziņojumos situācija arī bija līdzīga. Es arī iesniedzu dažas grozījumus, piemēram, uh, uh, apsvērumos uh, gribu uh, uzsvērt parlamenta ziņojumu par ekonomiskām attiecībām. Un man liekas, ka Turcija viens no lielākajiem uh, ES partneriem. Par vīzu jautājumiem tā ir būtiska problēma. Un tad, kad būs šī uh, atpakaļ uzņemšanas uh, līguma uh, eksistenci, tad eh, es parādīšu savu atbildību un atvieglos līdzu procedūru, nu vismaz eh, darījumu cilvēkiem un eh, studentiem attiecībā uz nākotnes vīzu liberalizāciju. Gribu pieminēt arī Kipras jautājumu. Jau, jau patiesi ir laiks runāt par šo jautājumu nu, tādā plašākā kontekstā, ir nepieciešams plašas diskusijas. Uh, bet jāatgādina tas, ka 2004. gadā mēs apņēmāmies darīt galu Kipras turku izolētībai. Paldies! Tanak kungs. Paldies priekšsēdētājs vēlētos sveikt referenties. Šis ziņos tiešām ir līdzsvarots tik ļoti sarežģītā Eiropas politikas jautājumā. Mani uztrauc turku kopienas uh, kristiešu kopienas Turcijā, un tāpat arī es domā, domāju par Grieķijas pareizticīgo baznīcu, kas vēl ar vienu nav atvērta, neskatoties uz dažādiem solījumiem. Man ir arī nepatīk šī uh, mesi, kas nenotika Ziemeļkiprā Ziemassvētkos. Es domāju, ka Turcijas varas iestādēm vajadzētu sniegt skaidrojumus. Uh, tāpat arī mani uztrauc. Uh, uzbrukumi Izraels valstī. To mēs pieredzēsim pēc oficiālā ziņojuma iznākšanas pavisam drīz, un tāpat arī tiek apdraudēta sadarbība un netiek nodrošināta Ankaras protokola ratificēšana. Man ir bail, ka Roglu kungs ANO sarunās nenodrošinās vajadzīgo palīdzību salas atkal apvienošanai. Ir jāatcerās arī par uh, Agustas eh, atgriešanos, kas bija tāds kā labās gribas simbols sarunās par Kipru. Pagājušā gada Armēnijā es eh, gribētu nožēlot, eh, ka netika atzīts armēņu genocīds. Mani pat tiešām padara skumju arī situācija Kalnu Karabahā. Predes kungām vienu minūtu. Mulțumesc, mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să... Paldies, priekšsādātāji kungs. Arī es uh, gribētu sveikt referenti par uh, to, kā viņi ir sastādījuši šo uh, ziņojumu. Arī es iesniedzu dažas grozījumus un gribētu paskaidrot, nu, kāds ir to gars. Es domāju, ka tas ir otrā sarunu. Uh, sa otrās sarunas sadaļas jautājums. Vajadzētu paplašināt uh, sarunas un diskutēt reāli, lai Turcija varētu uh, ieviest uh, likumdošanas kopumu un gribu uzsvērt uh, Turcijas progresu attiecībā uz tehniskajiem kritērijiem, piemēram, konkurences uh, sadaļā. Un tāpat gribu uzsvērt to, ka tās sādaļas, par, kas ir eh, saistīts ar tieslietām un pamatiesībām, jāatvēr, lai eh, Turcija būtu motivēta atrisināt problēmas. Un bez tam mums vajadzētu atzīt Turcijas progresu attiecībā uz eh, raķešu aizsardzības uh, iekārtām, lai aizsargātu Eiropu. Paldies! Bāckurt, un minūte, per favore. Bāckurt, kungs, vienu minūti. Dankjewel, voorzitter. Allereerst, Ria, dankjewel dat je... Paldies, priekšstādāja kungs. Paldies par tādām nu, nākotnes spēju paredzēšanas uh, iespējām, kādas man tiek piedāvātas. Esmu vienkārši paraudzījusies, kādi ir divpusējie dokumenti un kāda ir uh, saruna uh, situācija ar Turciju. Un uh, šī vienošanās par uh, iebraukšana ir uh, nozīmīga, mums vajadzētu uh, ātri pievērsties vīz, uh, vīzu jautājumiem. Un tagad par nākotnes redzējumu jautājumu. Mums vajadzētu nākotnē tādu, tādu, tādu plānu, tādu vīziju veidot. Jo nozīmīgi eh, jau ir tas, eh, lai mēs nepagl nepakluptu pār nenozīmīgām lietām, bet raudzītos eh, nākotnē. Uh, Un tur uh, jāturpina, uh, kur mēs varam būt veiksmīgi tajās uh, vietās ar Turciju. Un šeit es uh, domāju par tādu pozitīvu nostāju. Per un minūto. Kačina kungs, vienu minūti. Onorevole Kačina non c'è e quindi... Kačina kungs uh, laikam nav klāta, tad Daf kungs vienu minūti. Paldies! man diemžēl jāsaka, ka uzskatu, ka šeit ļoti nelabvēlīgi ir kombinējušies trīs faktori, kas lielā mērā ir apturējuši vai ļoti nelāgi ietekmējuši pievienošanās procesu. Tas bija tas, kas notika padomē vai padomes secinājumi. Tad valsts ideoloģijas izmaiņas Turcijā, pievēršoties uh, atkal kemalismam un uh, arī Kipras jautājums. Un tas viss kopā nu, noveda pie tā, ka varbūt nu, šogad mēs redzam, ka no abām pusēm ir vajadzīga nu, gatavība tomēr runāt par galvenajiem satura jautājumiem un ir jāatzīst, ka sarunu process ir zināmā mērā cietis neveiksmi. Mums vajadzētu arī rast atbild uz jautājumu, uh, Kādas varētu būt alternatīvas uh, Turcijas iestājai Eiropas saimnībā? Paldies! Paldies! Komocakos kungs lūdzu vienu minūti. Paldies priekšādētājiem! Es priecājos par kolēģis Omenas Ruitenes labi padarīto darbu. Ir daudz grozījumu priekšlikumu, bet, manuprāt, rezultāts varētu būt ļoti labs. Es gribētu aicināt izturēties taisnīgi pret Turciju, bet tai pašā laikā neatkāpties no tā, kas mums ir svarīgs. Un Protams, ka ir arī pamats Turciju kritizēt, jo uh, Turcija nav ievērojusi kritērijus, ko tai uh, ir noteikusi Eiropas Savienība. Tāpat Turcijai ir jāparaksta arī attiecīgie uh, likuma teksti, kas piedar pie Eiropas Savienības uh, akī. šobrīd Turcija ir. Tātad Turcija šeit izceļās ar diezgan lielu pasivitāti, un tāpat ir jāizvairās no tā, ir jā, jādara beigas beidzot tam, ka tiek uh, pārkāpta gaisa telpa Grieķiem. Avro Nikolaus, lūdzu, paldies, es arī gribētu izteikt prieku par to, cik labs ir kolēģis Omenis Roitenes teksts. Daudzi svarīgi jautājumi ir pieminēti, un, piemēram, tas ir Kipras jautājums. Kipras jautājums ir jāturpina risināt, turklāt tā, lai šī okup, lai okupētajās teritorijās apstākļi uzlabotos un tāpat ir jābūt skaidrībai visos ar Kipru saistītajos jautājumos pārunās ar Turciju. Runājot par enerģētiku, Turcijai ir jākļūst demokrātiskākai lai uh, Turcija nevarētu uz Grieķiju izdarīt spiedienu. Un to, ko sacīja Flotras kundze par tiešajiem tirniecības sakariem ar okupētajām uh, teritorijām Kipras ziemeļos, būtībā tas nozīmē atzīt šo teritoriju okupāciju un, bet tas nav pieņemams, un tas arī nav saskaņā ar Eiropas Savienības un ANO noteikumiem. Un beidzot, Papadopoulos kungs, viena minūte, kundze. Paldies! O, Omenas Roitenes kundze ir ļoti prasmīgi izstrādājusi savu ziņojumu, ir daudz grozījumu priekšlikumu Man ir viens grozījuma priekšlikums par Armēnijas jautājumu. Ir, kā es jau teicu, ļoti daudz šo grozījumu par Kipru, un lielākajā daļā no tiem runa ir par cilvēktiesībām. Kipras deputāti vēlas, lai ziņojumā būtu atspoguļoti fakti, un ir arī jāpasaka, ka Turcija ir pārkāpusi tiesības, okupējusi teritorijas un nav pieņēmusi attiecīgo protokolu. Tie visi ir priekšnoteikumi, kas Turcijai ir bija jāizpilda, runājot tieši par protokolu. Es domāju, ka objektīvā situācija ir jāatspoguļo uh, ziņojumā. Un tagad mums ir vēl piecas minūtes. Došu vārdu Omenai Roitenes kundzei. Paldies priekšēdētājiem. Es runāšu īsi. Un kolēģiem atbildēšu šādi. Pirmkārt, ne tikai Turcija ir pelnījusi taisnīgu apiešanos, Es eh, centīšos būt taisnīga arī attiecībā pret saviem kolēģiem. Un pirmais, 2006. gadā, nē, katrā ziņā pirmajā ziņojumā es jau runāju par divpusējo attiecību problēmu attiecībā uz Turciju un tās kaimiņu. Ziņojums tika uztverts eh, tā ar lielu labvēlību, un katreiz atgriežoties pie šī jautājuma, es vienmēr kolēģiem atbildu, nu, vien, bet mums nevajadzētu nepārtraukti tikai atkārtot to, kas jau ir bijis teikts. Šeit es redzu problēmu. Problēmu var aprakstīt tādā veidā, lai to varētu izmantot ziņojumā, bet nevajadzētu gari un plaši kaut ko aprakstīt, arī runājot par šo pus, pussalu. Un runājot par tiešo tirzniecību, arī te es gribētu būt konsekventa. Un kolēģim Prēdam es gribētu atbildēt uz minētajiem piemēriem, arī piemēram par konkurenci, par to tieši ir runa nodaļā, kur komisijai ir vislielākās eh, problēmas ar Grieķiju. Es eh, pārteicos, teica, sacīja runātā, es domāju tieši Turciju. Un nav vērts par kaut ko sapņot vai mēģināt atkal no jauna atklāt debatas par visām nodaļām. Tas tehniski arī nav iespējams un mums ir jābūt atklātiem, atvērtiem. Katrs no jums var ierasties pie manis, es jūs uzņemšu ar tasi kafijas un pārliecināšu, ka ziņojumam ir jābūt vienkāršam un labi saprotamam. Paldies! Un Omena Roitenes kundze, jūs mazliet esat pat ietaupījusi laiku, un tagad mēs gandrīz precīzi varam sākt balsošanu. grozījuma izskatīšanas termiņš ir 18. bija 18. janvāris par Turciju, un tagad lūdzu pārbaudiet, kā darbojas jūsu balsošanas kartes. Tagad balsosim par Beldera ziņojumu, par Eiropas Savienības attiecībām ar Irānu. Eiropas Savienības tika iesniegti 300. Kopumā ļoti daudz grozījumu priekšlikumu, daudz ir ļoti līdzīgi. Ir bijušas arī sarunas ēnu referentu starpā, ir izstrādāti 18 kompromisi, kuros ir iekļauta lielākā daļa grozījumu. Līdz ar to varam balsot. Sāksim ar ceturto kompromisu par. Ceturtais kompromiss, kas par? Ka par ceturto kompromisu, kas pret, atturas pieņemts. 77. par, pret, atturas pieņemts. 78. par, pret pret, atturas noraidīts. 84. par, pret, atturas noraidīts. 80, 78. tika noraidīts. Līdz ar to mums ir jābalso arī par pārējiem 79. un 80. kas par, pret, atturas, noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. 83. par, pret, atturas noraidīts. Vai jūs vēlaties 84. vēlreiz pārbaudīt, lūdzu? Tātad 84. elektroniski sākam balsot par 84. Beidzam balsot noraidīts. Pār 24 balsis pret 32, 33 noraidīts. 85. ir atsaukts, 86. par, pret, atturas noraidīts. 87, 8, 89 tie ir vienādi, kas par, pret, atturas pieņemts. 80, 91. par, pret, atturas šķiet pieņemts. 90. pārbaudam tomēr par 9, 91. sākam balsot. Beidzam balsot. Vienas balss pietrūkst. Pieņemts. 91. pieņemts. 90, 92 un 93 kopīgs balsojums, kas par? Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 94. par? Pret? Atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 102 par, pret, atturas pieņemts. 103, 104, 105, 106, kas par, pret, atturas noraidīts. 107. Sākam. Nē, tomēr elektroniski pārbaudām iepriekšējo 103, 104, 105, 106 balsojums elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 34 balsis par, 31 pret, pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 108 par pret atturas noraidīts. Mikrofons nav ieslēgts priekšādātājiem. Mutiskais grozījums. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 109, 115. Kas par? 109 un 115 balsojums tiek pārtraukts, jo eh, ļoti grūts jautājums, jo tajā ir nosodīts nāvisots, kas tika izpildīts Zahrai Bahrāmī. Es gribētu jautāt kolēģiem, ko mums darīt mēs kā ēnu referenti esam vienojušies par to, nu, nerunāt šajos gadījumos par atsevišķiem sodiem, jo katrs šis izpildītais nāves sots, tas ir skandāls. Un es gribētu pateikt, ka. Nu, šis gadījums, protams, ir tikpat šausmīgs un ir tikpat ļoti nosodāms kā jebkurš cits, bet mums vajadzētu turēties pie pieņemtā principa. Uh, Labi, mēs piefiksējām jūsu komentāru, bet par mutisko grozījumu balsojums jau bija, un mēs to nevaram mainīt. Es atvainojos, bet es nepamanīju, ko mēs varam vēl darīt, lai atrisinātu problēmu. Vai mēs varētu balsot no jauna? Priekšēdētājs, es negribu atkal atsākt diskusiju par šo. Man ļoti žēl. Uh, bet tagad mēs neko vairs nevaram mainīt. 109 un 115, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 114 par. Elektronisks balsojums sim, par 109 un 115. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 37 balsis pret, 29 par, tātad 38 noraidīts, 114 par, pret, atturas pieņemts, 119 par, pret, atturas noraidīts, 120, 121, 122, kas par, pret, pret atturas pieņemts. 126, 127, 128, kas par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 138, kas par pret atturas pieņemts. 140 un 141, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 143 par, pret, atturas pieņemts. 145 par, pret, atturas pieņemts. 146 par, pret, atturas noraidīts. 147 un 212, kas par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. 149, 150, 151, kas par pret atturas pieņemts. 154 atsaukts, 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 160 kas par pret atturas noraidīts. 161, 162, 163 par pret atturas noraidīts 166. Runātājs tiek pārtraukts. Balsojam elektroniski par 161, 162, 163. Balsojam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 35 balsis par, 32 pret. Tagad balsosim par 166, 67, 68, kas par, pret, atturas pieņemts. 169 par, pret pret, atturas, noraidīts 170 par, pret, atturas, pieņemts 172, 73, 74 par, pret, atturas, pieņemts 175 par, pret, atturas, noraidīts 176 par, pret, atturas, noraidīts 177 par, pret pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 183, 84 un 85, kas par, pret, atturas pieņemts. 186 par, pret, atturas noraidīts. 219 par, pret, atturas pieņemts. 187 mutisks grozījums. To jūs esat saņēmuši. Nezinu, vai koordinātors no tautas partijas grib runāt. Gālērkungs, paldies! Mēs vēlamies, ja mēs vienosimies par to, atsaukt 188. Un es gribētu šeit iekļaut kaut ko proti. Runājot par pilsonisko sabiedrību, un tad pēc punkta mēs pieprasītu arī tikšanās ar politiskajiem um, ieslodzītajiem. society. Visitors should request meetings with political prisoners, especially those sentenced to death. Tātad īpaši tiek pieprasīts tikšanās ar politiskajiem ieslodzītiem, speciāls īpaši ar tiem, kas ir, no, kam ir piespriests nāves sots. Unica kungs un Van Ordena kungs, paldies priekšēdētāji saskaņā ar reglamentu mēs esam pret to, ka šeit tagad tiek iesniegts mutiskais grozījums, runājot par kompromisu, jo mutiskie grozījumi jau ir apspriests. Lūdzu, man ordena kungs, es piekrītu iepriekšējai runātājai. Mums ir ļoti uzmanīgi jāizturas pret šīm vēlmēm. Uh, doties uz Irānu un organizēt šīs tikšanās. Tās tiek izmantotas propagandas nolūkos, un nezinu, vai tas ir derīgi. Nedomāju, ka šo mutisko grozījumu vajadzētu atbalstīt. Labi, mēs neatsāksim diskusijas par šo jautājumu. Kaut gan kolēģi to droši vien labprāt gribētu bet pēc Munis skundzes eh, paziņojuma tātad viens ir pret, viens ir par. To nemaz savādāk nevar, tātad mēs balsojam par 187. bez mutiskā grozījuma, kas par pret, atturas, nav skaidrs, balsojam elektroniski 187. sākam balsot. Beidzam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. 187. Comunica... Beh, ormai sto chiudendo la votazione, però se lei vuole comunicare. Tātad balsojums ir no pabeigts, bet Gālēr kungs, ja jums ir ko teikt, lūdzu. Ja jūs gribat savas politiskās grupas nostāju tagad izklāstīt bez šī mutiskā grozījuma. Nu, no mana politiskā grupa bez mutiskā grozījuma vairs neatbalstam šo grozījumu. Allora, la votazione... Tātad par šo jautājumu, par šo grozījumu beid, balsojums ir beidzies, 54 balsis pret, tas ir noraidīts. 188. 188. kas par, pret, atturas, noraidīts. Nākamais 189. par pret atturas noraidīts. 190. Par 189. tomēr lūdzu elektroniski pārbaudīsim. Beidzam balsot pār 37 pret 32 pieņemts. 189. Tagad 190. 11. kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 200 un 201, kas par, pret, atturas pieņemts. 203, kas par, pret, atturas pieņemts. 202, 204, kas par, pret pret, atturas pieņemts, 205 par, pret, atturas pieņemts, 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 213 par. Šajā gadījumā kādam jādod vārds kādam no tautas partijas Gālēra kungs saskaņā ar iepriekš teikto ir jāsvītro pēdējā, pēdējā frāze grozījumā. Es uh, iesniedzu šo grozījumu. If any, if anybody. Un ja kāds būtu ticies ar mani vai paziņojis man, ko vēlas, tad būtu savādāk, bet. Jo šī sieviete tika sodīta ar nāvi un. Kāpēc? Vis, vis, vis Tāpēc mēs nevarētu šeit lūgt iesaistīties augsto pārstāvi. Es gribētu, lai par to būtu balsojums. Arī šajā gadījumā, saka priekšēdētājs, atvainojiet. Kā jūs zināt, ja kāds kolēģis ir pret, tad tiek balsots par sākotnējo variantu bez mutiskā grozījuma, kas ir par to pret atturas pieņemts. 214, kas par pret atturas noraidīts. 218 par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 218. Sākam balsot. 218 voto elettronico. Mancano ancora tre colleghi. Chiudiamo la votazione. Beidzam balsot. Sì. 32 eh, no, 36. 32 pret, 36 pār pieņemts. 13. kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 229. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 14. kompromiss par, 229. otro daļu pārbaudīsim. Jā, jā, pārbaudīsim. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Četrdesmit pret trīsdesmit pār noraidīts. Četrpadsmit kompromiss pār pret atturas pieņemts. 231. Pār, pret, atturas. Nē, īsti nav skaidrs. Balsosim elektroniski par šiem trīs vienādajiem grozījumiem. Divi kolēģi nav nobalsojuši. 36 pār 34 pret. Pieņemts. 237 pār pret atturas pieņemts. 238 pār pret atturas norādīts. 240 pār pret atturas pieņemts. 244 pār pret Atkal būs kontrole. 242. Trīs kolēģi nav nobalsojuši, viens nav nobalsojis, jā, visi tēt ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 36 pār, 33 pret pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 258. par, pret, atturas, norādīts. 259 par, pret, atturas, norādīts. 261 par, pret, atturas, šķiet, ka norādīts. 262 par, pret, atturas, norādīts. 263 par, pret, atturas, norādīts. 264 par, pret, atturas, norādīts. 265 par, pret, atturas, šķiet pieņemts. 17. kompromiss 265. Man nevajadzēja teikt šķiet. 265. elektroniskais balsojums. Jā, man vajadzēja runāt īstenības izteiksmē. 70 nobalsojuši, 33 pār, 37 pret. Tātad eh, tomēr nu, man bija taisnība norādīts. 17. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 289 pār pret noraidīts. 282 pār pret noraidīts. 283 pār pret atturas pieņemts. 284 ar mutisku grozījumu. Lānsbēģi kungam vārds. Yeah, Priekšsēdētāji, godāmie kolēģi, es vēlētos eh, šeit iekļaut vienkāršojumu, tādu vienkāršāku redakciju, sakot, ka mums ir jābūt pret Irāņu bēgļu nometnēm un tā tālāk. Šajā formulā mēs iekļaujam Ašrafas nometnī, bet ne tikai. Munīcas kundē vārds. Paldies priekšādātāji, mēs esam pret mutisko grozījumu. Jā, ir vajadzīgs tikai viens kolēģis, kas nepiekrīt mutiskajam grozījumam, lai šāds mutiskais grozījums netiktu uh, pieņemts balsojumam. Pār pašreizējo punktu pret atturas norādīts. 286 par, pret, atturas, norādīts. 287 par, pret, atturas, norādīts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 295. grozījums. 6. un 7. arī par, pret, Labāk pārbaudīsim. Visi šie trīs grozījumi balsēm elektroniski. Siamo a 69 schede e 68 votanti, chiusa la votazione. 33. 68 ir nobalsojuši, 35 pār, 33 pret, pieņemts. 1099 pār, Kurš ir pār 299. grozījumu pret? Atturas norādīts. Mutisks grozījums numur 2. Tas ir balsošanas sarakstā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 301. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Ci sono due colleghi che non hanno votato. Sono dis- Divi kolēģi nav nobalsojuši. 22. grozījums. Mēs balsojam elektroniski, tātad balsojums jau ir beidzies. 34 pār 35 pret norādīts. Jā, pavisam grūti pieņemt vied viedokli. 23. pār pret atturas norādīts. 24. pār pret atturas norādīts. 25. pār pret atturas norādīts. Otrais kompromiss par pret atturas norādīts Pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 31. par, Ja balsosim elektroniski par 30. Par 30. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pret, jums taisnība. Tad viens eh, balsoja pret vairāk. Tad norādīts. 31. atkrīt, 32. par, pret, atturas, nav skaidrs, balsosim elektroniski. 32. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 34 pret, 35 pār. Šoreiz viens ir balsojis pār vairāk. 35. atkrīt, 36. pār pret. Noraidīts. 37. pār pret atturas pieņemts. 38. pār pret atturas pieņemts pieņemts. 39. atkrīt 40. par, pret, atturas. Es gribētu teikt, ka pieņemts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 42. balsojums elektroniski. 69 nobalsojuši. 29 pret, 40 pār pieņemts. 43 pār, pret, atturas pieņemts. 44 pār, pret, atturas norādīts. 45 pār, pret, atturas pieņemts. 48 pār, pret, atturas noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad 54. 55. par, pret, atturas pieņemts. 56. par, pret, atturas pieņemts. 57. par, pret, atturas noraidīts. Balsosim elektroniski par 57. grozījumu. Sākam balsot. Sešdesmit deviņi nobalsojuši, trīs pieci pret, trīsdesmit četri par. Par vienu vairāk balsoja pret, tad norādīts. Piecdesmit astoņi par, pret, atturas norādīts 59 pār, pret, atturas norādīts 60 pār, pret, atturas norādīts 61 pār, pret, atturas norādīts 62 pār, pret, atturas norādīts 63 pār, pret, atturas norādīts. 64. 65. par pret atturas norādīts. 66. Nē, balsosim elektroniski par 64 un 65. 64 e 65, bene, c'è un collega che non ha votato, comunque chiudiamo. Viens kolēģis nav nobalsojis, bet balsojums ir beidzies. 33 pret, 31 pār, norādīts. 66 pār, pret, atturas, norādīts. 67 pār, pret, atturas, norādīts. 68 pār, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. 70 pār, pret, atturas noraidīts. 71. par, pret, atturas noraidīts. 72. par, pret, atturas pieņemts. 1. par, pret, atturas pieņemts. 2. par, pret, atturas pieņemts. 3. par, pret, atturas noraidīts. Piektais. Satvainojos, trešais tika noraidīts, un tieši tāpēc par ceturto ir jābalso. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas. Es, diemžēl, nevaru saskatīt. Mums vajadzēs balsot elektroniski par piekto. Sākam balsot. Beidzas. 37 pret, 32 pār. Noraidīts. Sestais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais atkrīt. Astotais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 10. un 11. identiski par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. Pirmais kompromiss par. Jūs vēlētos elektroniski pārbaudīt 10 un 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pret, 31 par, norādīts pirmais kompromiss par, pret, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Elektronisks balsojums par visu rezolūciju sākam balsot. Iedod, 68 a 68, chiusa la votazione. Beidzām balsot. 62 pār, 3 pret. Apsveicu Bēldera kungu. Tikai trīs eh, balsoja pret. Sala Frankas kungs vēlējās ko teikt. Lūdzu, dod jums vārdu. Sí, gracias, senor presidente. Simplemente. Jā, es sirsnīgi sveicu priekšsēdētāju kungs tikai vienu lietu no manas puses. Šajā komitejā liekas, ka tad, kad ir pieņemta vienošanās un mutiskie grozījumi tiek akceptēti, tad uh, reglaments uh, vai darba kārtība netiek mainīta. Mums tagad ir jāpieņem zināšanai, ka viens politiskās grupas dēļ šī džentlmeņa vienošanās netika ieturēta, un mēs atcerēsimies vienkārši tad, kad runāsim par citiem ziņojumiem. Mēs domājam, ka demokrātiskākais ir mutiskie grozījumi, kurus akceptē mana politiskā grupa šodien uh, dažus pieteica, un mēs domājām, ka demokrātisks klimats uh, līdz šim uh, ir šos grozījumus akceptējis. Man liekas, ka tas tā vairāk nav, un tad mēs uh, atcerēsimies to. Nu, es neko nevaru uh, teikt, komentējot jūsu uh, viedokli. Jums ir tiesības teikt, ko jūs teicāt, bet nu ir pietiekams, ka viens uh, kolēģis nav nepiekrīt uh, grozījumu iesniegšanai, un tad saskaņā ar uh, darbu kārtību mums ir jārīkojas, uh, re, reglamentu mums ir jārīkojas savākāk. Ja reglaments tiktu savādāk uh, vērtēts un uh, politiskās grupas vienojas, nu tad tas varētu būt pozitīvi, bet nu katrā gadījumā, nu tā un tas ir. Tagad došu uh, priekšstādātāju grūžas paskūku un grūkā.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 Izskatīsim grozījumus ziņojumam par Eiropas Savienības attiecībām ar Līča attīstības padomi. Es vēlētos aicināt Bodīs kungu izteikties. Lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Dargie kolēģi, šajā ziņojumā ziņa, kādu mēs mēģinājām formulēt, ir tā, ka mums vajadzētu mums kā Eiropas Savienībai un Persijas uh, līdz sadarbības padomei padziļināt mūsu sadarbību. Darba lauki ir daudz skaitlīgi un uh, vajadzētu uh, labi vest tās garās sarunas, kādas jau 20 gadus notiek, lai varētu noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu. 72 grozījumi tika iesniegti par šo ziņojumu. Paldies tiem, kas gribēja papildināt šo tekstu. Paldies īpaši ēnu referentiem par viņu sadarbību. Plašu skaitu šo grozījumu ir apkopoti kompromisā, ko vajadzētu atbalstīt uh, lielākai daļai politisko grupu. Grozījumi, kas ir iesniegti, skar uh, būtībā piecas uh, lielas jomas. Cilvēktiesības, otrkārt, diplomātskie reģionālajie jautājumi un uh, starpniecība Treškārt, starpreļģija dialogs. Ceturtkārt. ES darbības redzamība un tā loma, kādu varētu uzņemties Eiropas ārējās darbības dienests un divpusējo attiecību attīstīšanu par cilvēktiesībām. Daudz grozījumi pauž lielas bāžas par sieviešu tiesībām, dzimumu līdztiesību, cīņu pret diskrimināciju, kas balstās daļai uz reliģisko piedarību vai mazākumu tautības piedarību, kā arī grozījumi, tad, kas ir cilvēki, kolēģi, kas ir noraizējušies par situāciju, kāda atrodas Uh, strādnieki, uh, migranti. Par cilvēku tiesībām mūsu uh, parlamenta pozīcija ir absolūti pret nāvis sodu un pret uh, izkropļošanu, kas ir visās Persijas līdz sadarbības padomēs, padomas valstīs spēkā. Ir jāuzsver, ka uh, Persijas līdz arābu valstīs uh, pāris gadus jau notiek jauni procesi, kas ir vērsts uz politisko un sociālo modernizāciju. Un uh, dinamiskā attīstība ir tāda, ka to vajadzētu atbalstīt un uh, iedrošināt. Uh, centieniem jātiek turpinātiem, šim jautājumam jākļūst par politiskā dialogu jautājumu, kas būtu atklāts un konstruktīvs starp uh, arābu valstīm. Uh, un Persijas līča sadarbības padomus valstīm un ES. Otrais - reģionālā sadarbība. Mēs uzsveram to, cik nozīmīga loma ir PSP eh, valstīm mm, ar starpniecību Palestīnā, eh, Libāns krīzes eh, laikā cīņā pret kor, terorismu. Un jāsaka, PSP, Persijas līča sadarbības padomu, ir uh, garants uh, stabilitātei reģionā. Un īpaši centieni notiek, lai veicinātu mieru, jo šī zona ir samērā nestabila. Tas jau bija uh, atainots pirmajā ziņojumā, un ar ēnu referenta darbs ir aktīvi veikts. Persijas līdz sadarbības sadām ir mm, būtiskākais partners šajā reģionā un pirms pāris dienām. Uh, Islāma attīstības uh, bankas starpniecība tika uh, parakstīts uh, ziņojums un dokuments par 6 miljonu dolāru pieeņģīšanu uh, steidzumu jautājumu uh, risināšanai gazas sektorā. To mēs uzsveram 8. grozījumā, bet, nu, protams, ka uh, ir vajadzīgs vairāk nekā 6 miljonu dolāru, tas nav mm, nekas daudz. Uh, jo uh, nu, šīm uh, Persijas līča reģionu valstīm ir ļoti liels uh, finanšu kapacitātes uh, apjoms. Tagad nākošais punkts uh, - reliģiskā brīvība. Izaugsme ir ļoti ātra un grozījuma atgādina, ka šīm valstīm jāspīlē eh, nozīmīgs, eh, nozīmīgi loma starp reliģiju eh, dialogā starp šietiem un sunītiem un ne tikai starp musulmaņiem un kristiešiem. Šie izaicinājumi tiek uzsvērti tajos grozījumos, kuri tika iesniegti. Starpkultūra dialogs tam arī ir pievērsta uzmanība, uh, kā arī uh, apusēja sadarbība, piemēram, universitāšu apmaiņas uh, problēmas, uh, studentu, pētnieku, profesoru, mācību spēku apmaiņas programmas, kā arī labāka sadarbība informēšanas jomās un arī kopēji uh, projekti tādi kā, piemēram, Alžifra, kas uh, nozīmē tilts, tas ir, nu, praktiski diplomātija, un arī uh, pievērš uzmanības pievēršana. Tagad par ES um, redzamību un Eiropas ārējā dienesta, arī es darbības dienesta lomu. Kā uzlabot un padziļinot uh, šo lomu? To mēs grozījumos izskatām. Eiropa ir izveidojusi EADD, diplomātsko dienestu, un tas ir jāizmanto. Un mēs prasam, lai jaunā misija kas ir um, es, tiktu atvērta um, uh, Persijas līča valstīs, ir tikai viena uh, pārstāvniecība Riadā, Saudarābijā, un es nav uh, tādas īpašas redzamības šajās. Persijas līdz valstīs, un pat laban arī tam netiek piešķirta līdzekļi, ja mēs vēlamies parakstīt brīvās tirdzniecības uh, līgumu, par kuru diskutējam jau tik ļoti ilgi ar Persijas līča valstīm, ir nepieciešams, lai tas viņu acīs arī būtu nepieciešams un lai tas tā būtu, vajag, lai ES iegūtu plašāku redzamību. Divpusējās attiecības noslēgumā un e, starpniecība. Ir bijušas plašas diskusijas ar ANU referentiem par šiem jautājumiem. Un ko, ko vajadzētu darīt? Ja uh, sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu paliek tajā pašā situācijā, kādā ir bijušas vēl pāris gadus, tad es piekrītu viedoklim, bet ne visas politiskās grupas to atbalsta, ka nevajadzētu slēgt šos divpusējos līgumus, jo šādi attīstība nevirzās priekšu, bet uh, šī aizvietošanas uh, formu mēs varētu iedrošināt veidot divpusējās attiecības starp ES un katru no uh, valstīm, kas ir uh, PSP. Un šis ir jautājums, par kur mēs varētu runāt vēl gan komitē, gan plenārsēdē. Un noslēgumā es gribētu, lai neviens tāds specifiskais gadījums netiktu uh, ietverts šajā ziņojumā, jo mēs principā pievērsamies uh, attiecību kopumam kopumā. Un PSP un mūsu uzdevums nav izcelt uh, vienu no uh, valstīm, jeb citu. Katrā gadījumā, kad kāda no valstīm tiek uh, pieminēta kādā grozījumā, tad es uh, vienmēr mēģināju to ietvert uh, kompromisā. Uh, lai nu, varētu tiešo atsauci eh, uz kādu no PSP eh, valstīm, lai to atsauci eh, izslēgti. Un ir ļoti būtisks tulkojuma kļūda 4. paragrāfē franču angļu tulkojumā. Tiesības uz darbu Eh, ir jātulko kā labor law un nevis eh, tiesības uz eh, darbu, kā ir iztulkots. Paldies. So <clears throat> like Tagad es gribētu lūgt Ričārdu Hovitu izteikties. Lūdzu. Un tas paldies. Vispirms sociāldemokrāta grupas vārdā es gribētu teikt, ka Bodīs kungs acīm redzot, ir ļoti entuziastisks un zinošs par šo reģionu. Viņš ir arī izturējies ļoti godīgi un centies ņemt vērā visu ēnu referentu viedokli. Es vēlētos viņam vispirms pateikties un arī izteikt viņam komplimentu par viņa sagatavoto ziņojumu un arī uh, par veidu, kā mēs sadarbojāmies, lai panāktu kompromisus. Es gribētu arī teikt, ka sociāldemokrātu grupas vārdā mēs īpaši gribējām, lai tiktu sagatavots saraksts ar drošības jautājumiem šajā reģionā. Tas ir apsvērumā B un 6. pāntā. Un ir īpaši akcentējot šeit eh, Dārfūru un arī uh, to austrumu reģionu. Mēs gribējām arī uh, izslēgt vārdu islām, islāmisti. Uh, mēs negribam saistīt uh, to ar terorismu. Uh, punkts par nediskrimināciju. Ceturtajā punktā mēs uzskatījām, ka būtu svarīgi ņemt vērā visa veida diskrimināciju, tā skaitā uh, seksuāla diskriminācija. Kaut arī pastāv atšķirības, kā tiek um, definētas minoritātes dažādās valstīs, mums ir jāatcerās, ka tas ir jēdziens, ko esam akceptējuši Eiropas Savienībā, un tieši tāpēc arī par to varētu runāt ceturtajā punktā. Mums bija ļoti delikātas sarunas par nāves sodu, un uh, to, vai vajadzētu uzskaitīt konkrētus nāvisodu izpildes veidus. Daudzi uzskata, ka tas ir ļoti nepatīkami. Bodīs kungs mums palīdzēja izanalizēt to, kas būtu pieņemami un kas nē. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, cik nepieņemams ir nāves sots visās tā instantēs. Mēs vēlējāmies pievērst uzmanību uz uh, dažādām nāvesodu izpildes metodēm, kas tiek izmantotas šajā reģionā. Mēs uzsvērām, cik pozitīvs ir, pozitīva ir Arābu miera iniciatīva miera procesiem šajā reģionā. Mēs gribējām arī pateikties par to, ka tiek uzteikts Arābu valstu uh, palīdzība, ko tā sniedz ANO palīdzības sniegšanas aģentūrā. Un uh, Visos šajos kompromisos mēs varējām panākt vienošanos. Pēdējie komentāri - sieviešu piekļuva izglītībai. Tas ir 68. grozījums, un es gribētu aicināt visas grupas atbalstīt šo grozījumu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtiski līča kontekstā. Esmu pieredzējis arī starptautiskās tirdzniecības komitejā līdzīgas situācijas, taču es vēlētos Bodis kungām teikt un arī pārējiem, ka mūsu grupā ir ļoti laba atmosfēra. Mēs saprotam, ka ar šo ziņojumu mēs varētu veicināt uh, multilaterālas attiecības ar līdzattīstības padomi. Mēs uzskatām, ka tā ir vai nu alternatīva, vai arī papildinājums. Mēs uzskatām, ka šeit varētu domāt arī par divpusējām attiecībām ar konkrētām valstīm. Mūsu grupā pastāv viedoklis, ka mums vajadzētu likt uzsvaru uz multilaterālu pieeju. Sociāldemokrātija tirzniecības komitejā atturējās balsot par visu ziņojumu, tad, kad bija runa par šiem grozījumiem. Es gribētu teikt, ka šis jautājums mums ir ļoti nozīmīgs. Un tieši tāpēc mēs aicinājām izmainīt kompromisu attiecībā uz 25. punktu. Jetenmakī kundze ir iesniegusi atsevišķu grozījumu par divpusēju attiecību pārkāpumiem. Es nezinu, vai viņa ir šeit, bet es būtu ļoti pateicīgs, ja viņa varētu atbildēt uz manu tikko izteikto komentāro. Mēs balsosim pret šo grozījumu, un es gribētu aicināt arī pārējās grupas izskatīt šo argumentu. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka šis ziņojums bija patiešām ļoti veiksmīgs, un tas noteikti referentu un arī visu komiteju parāda labā gaismā. Paldies! Brepolds kundzē vārds. Paldies, priekšādātāji. Zaļo grupas vārdā es arī gribētu pateikties eh, Bodijas kungam kurš ir sagatavojis patiešām labu un atklātu ziņojumu, un arī viņa sadarbības metodas ar ēnu referentiem bija patiešām patīkamas. Mums ir vairāk kompromisa grozījumi, kurus uh, ir sagatavojis referents, un ir arī vairāki grozījumi, kur iesnieguši kolēģi par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Un šos, ziņo, šos grozījumus varēja iekļaut ziņojumā, līdz ar to izveidojot ļoti līdzsvarotu tekstu. Uh, taču mūsu grupa tomēr uzskata, ka vajadzētu iet vēl vienu soli tālāk, ja tīpaši ir runa par kopienu un uh, pilsoņu organizāciju atbalstu, kā arī uh, attiecībā uz starptautisku līgumu noslēgšanu. Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka sešas valstis šajā padomē ir uh, monarhijas, kur uh, vara tiek nodota mantošanas veidā un tās ļoti diskriminējoši izturas pret sievietēm, un vairākumā gadījumu šajās valstīs nav tieši ievēlētu, demokrātiski ievēlētu parlamentu. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka mēs vēl nevaram nodrošināt vajadzīgo startautisko aizsardzību un uzraudzību, ko varētu uh, sniegt eh, starptautiskas iestādes un kas varētu dot labvēlīgu ietekmi. Mums ir jāatcerās arī par starptautisko nolīgumu, kas aizliedz visa veida diskrimināciju pret sievietēm, tāpat arī sociālo un kulturālo tiesību paktu. Tāpat arī ir jāatcerās par ANO cilvēktiesību konvenciju, kuru uh, noteikti vajadzētu nodrošināt uh, līdz attīstības padomē. Tāpat mums ir jāatcerās par tiesnešu un advokātu neatkarību. Uzskatu, ka šim ziņojumam vajadzētu likt līdz attīstības uh, padomas valstīm sadarboties ar ANO iestādēm un uh, parakstīt eh, šos manis pieminētos nolīgumus. Uzskatu, ka tas nāktu par labu šo valstu iedzīvotājiem. Tieši tāpēc mana grupa ir iesniegusi vairākus grozījumus, cerot, ka pārējie kolēģi tos atbalstīs. Par enerģiju. Es redzēju, ka Rūpniecības komiteja vienā no saviem grozījumiem rekomendē, lai sadarbība ar līdz padomas valstīm tiktu veicināta enerģētikas jomā. Es gribētu teikt, ka šo priekšlikumu noteikti vajadzētu virzīt uz priekšu, un 62. grozījumā no manas grupas īstenībā ir teiks tas pats, tāpēc es gribētu, lai visi to atbalsta. Maiera kungam vārds. Paldies! Arī mana grupa vēlētos pateikties Bodīs kungam par darbu, ko viņš ir veicis. Balstoties uz to, kas notiek Tunisijā un Ēģiptē, mums vajadzētu pārdomāt, cik tālu Eiropas Savienība izmanto savus mehānismus un uh, visas savas iespējas, lai vērstos pret zināmiem pārkāpumiem, ko režīms veids izdara pret saviem iedzīvotājiem, lai tie būtu vīriešu vai sieviešu dzīmumā. Mums ir jāatcerās Kairas neatkarības laukuma demonstrācijas, ko varētu saukt pat par revolūciju. Mums ir jādomā par līmeni, kādā Eiropas Savienība varētu uh, ietekmēt šos procesus. Mēs nevienmēr izmantojam uh, mūsu rīcībā esošos mehānismus, lai veicinātu demokratizāciju šajās monarhijās, kur uh, darbojas tirāniskas valdības un kādas atrodas daudzās šī reģiona valstīs. Tieši tāpēc mēs esam ieteikuši vairākus grozījumus. Pirmām kārtām sakot, ka mēs eh, nevēlamies noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumu. Galu galā ne jau viss attiecas tikai uz tirzniecību, Un, uh, un brīvais tirgus arī nav nekādas brīnums zāles, ņemot vērā to, kas ir noticis Eiropas Savienībā un arī citur pasaulē. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, lai uzsvērtu mūsu viedokli par šo nestabilo geogrāfisko teritoriju. ir jāatcerās, ka šī teritorija var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Mums ir jāatcerās arī par Irānu, Irāku un tuvajiem austrumiem. Līgums starp uh, Amerikas Savienotām valstīm un Saudi Arābiju Un šī līguma loma un šo bāžu loma un Amerikas Savienoto valstu loma konkrētos konfliktos, kā piemēram Irākā, parāda to, ka mūsu grozījumos vajadzētu norādīt uz šīs teritorijas progresīvu demilitarizāciju. Enerģijas Problēmas ir jārisina ar demokrātiskiem līdzekļiem, nevis militāriem. Un, protams, mēs aicinām arī cīnīties pret terorismu, taču šai cīņai ir jānotiek tiesiskā ietverā, kā tas tiek darīts civilizētās valstīs vai kā to vajadzētu darīt civilizētās valstīs. Mēs nedrīkstam bombardēt uh, cilvēkus, nevainīgus cilvēkus no desmit tūkstošu augstuma. Tas nozīmē, ka ar saviem grozījumiem mēs vēlamies iet eh, tādā virzienā, lai šī teritorija varētu kļūt patiešām neatkarīga. Mēs apsveicam šādus grozījumus, jo mēs vēlamies izvairīties no diskriminācijas pret sievietēm. Tāpat ir jādomā par vārda brīvību, par uh, Mm, mm, reliģisko minoritāšu aizstāvēšanu, cīņu pret nāves sodu, tāpat uh, labāku attieksmi pret imigrantiem un viestrādniekiem šajās valstīs. Ir jāierobežo arī ieroču tirzniecība. Mēs ar prieku gaidīsim šo galīgo redakciju, un tad arī mēs arī pieņemsim savu viedokli. Jeteņmakī kundzei vārds. Lielas paldies, priekšādētāji! Pirmkārt, vēlētos pateikties referentam Bodīs kungām par izcilu ziņojumu un arī ļoti labu sadarbību. Teksts norāda uz problemātiskajām jomām, kā arī uz iespējām Eiropas Savienības un līdz attīstības padomas attīstībās, eh, attiecībās. Es gribētu aicināt uz dziļāku sadarbību starp Eiropas Savienību un Līča attīstības padomi. Pēdējo nedēļu notikumi Ziemeļāfrikā norāda uz to, ka Eiropas Savienībai un Līča attīstības padomē patiešām ir eh, kopējas interešu sfēras ār, ārējās attiecībās mums vajadzētu aicināt uz reģionālu sadarbību, kas ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu stabilitāti šajā reģionā. Esmu īpaši priecīga, ka esam raduši kopējas intereses izglītības jomā un studentu apmaiņas jomā. Pamati turmākai sadarbībai ir uh, jārod tieši Eiropas jaunatnē. Es vēlētos tagad atbildēt uz Havita kunga jautājumu. Viņš uzdeva jautājumu par divpusējo sadarbību. Es vēlētos uzsvērt, ka ir jāuzlabo Eiropas Savienības divpusējās attiecības ar līču valstīm. Es uzsveru arī to, cik nozīmīgi ir dot uh, skaidru signālu augstajai pārstāvēji Katrīnai Aštonai veicināt divpusējās attiecības ar katru no līča valstīm. Šis iemesls ir tāds, ka valstis ir atšķirīgas, katrai valstī ir citas prioritātes un citas problēmas. Uzskatu, ka ir būtiski saņemt informāciju no dažādām valstīm, lai saprastu šo valstu prioritātes. Tas ir te varētu pat izdarīt salīdzinājumu ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. Paldies, Sala Frankas kungam vārds. Gracias, Paldies, priekšādētāji. Jādomā, ka gandrīz neviens referents nevarētu būt labāks par Bodīkungu. Paldies viņam arī par viņa ziņojuma prezentāciju. Šajā ziņojumā ir visi būtiskie punkti, visi būtiskie jautājumi Eiropas Savienības attiecībās ar Persijas līča sadarbības padomi. Manuprāt, koncentrēties vajadzētu uz stratēģiju, ko izstrādāt šajās attiecībās, lai risinātu strateģiskās problēmas. Un arī manas politiskās grupas vārdā varu teikt, ka domājam, ka brīvās tirniecības nolīgumam būs ļoti pozitīvs efekts. Eiropas Savienība ir telpa, kurā var ļoti labi um, attīstīt uh, ekonomiskās saites un veikt biznesu un tirgoties, un mums nevajadzētu slēgt savas robežas. Ir jāatrod līdzsvars starp valstīm, kas piedalās šajā grupā, lai tiktu izlīdzināts arī to intereses. Un tiem, kas piedalās šajā globā, vajadzētu um, tā vienprātīgāk um, īstenot savus principus, un mums jāmeklē vēl papildu saskarsmes punkti ar PLSP valstīm. Turklāt sadarbība jāmēģina uzturēt un attīstīt visās iespējamās jomās. Sadarbība ir jāturpina attīstīt. Es to saku ļoti nopietni un domāju, ka pat ja mēs sastopamies ar draudiem, piemēram, ar bruņošanos, tad tomēr to līdzsvaro priekšrocības, kas ir minētas ziņojuma sastajā punktā. Runājot par situāciju Āfrikā un Arābu pasaulē, tad, protams, šeit pastāv vēl daudz dažādu problēmu. Ceturtajā punktā lielākā daļa no tām ir minētas, un uh, es domāju, ka ir jāturpina aicināt Persijas līča valsts uzlabot cilvēktiesību situāciju, cilvēktiesību ievērošanu. Sit, tiešām te vēl daudz ko var darīt lietas labā. Atsauce uz sadarbību enerģētikas jomā arī, manuprāt, ir ļoti nozīmīga. Mēs redzam, ka enerģijas izmaksas pieaug, un tas ietekmē ekonomisko situāciju mūsu valstīs. Cits svarīgs jautājums ir izglītība un sadarbība tajā, šajā jomā. Un vēl es gribētu lūgt referentu iekļaut stratēģiskajā asociēšanās nolīgumā. Nu, tad šeit varētu iekļaut arī vēlreiz cilvēku tiesību jautājumu. Protams, ka tie minēti ceturtajā punktā, bet ir jāpiemin vēlreiz Eiropas Savienības pamatā esošie principi. Un pašreizēji pašreizējā politika, ko piekop šīs valsts, nav novedusi pie lielākas demokratizācijas, un mums vajadzētu no tā izdarīt secinājumus, protams, nenorādot ar pirkstu uz konkrētiem vainīgajiem, vienkārši piedāvāt iespējas um, situāciju uzlabot. Tas būtu viss, kas man būtu sakāms par šo, referē, par šo projektu. Uzskatu, ka referents ir izdarījis ļoti labu darbu. Paldies! Paldies! Bodī, lū, kungs, lūdzu! Merci, Paldies, priekšstādā kungs, nu pavisam īsi. Sākumā teikšu, ka ļoti uzmanīgi uzklausīju teikto un darbs ar ēnu referentiem bija ļoti interesants, lai sagatavotu šo dokumentu, un es runāšu pavisam īsi. Es sākumā par Sala Frankas kunga uh, ieteikumu, ka mēs uh, daudz esam šajā tekstā uh, strādājuši un daudz kas ir teikts uh, par cilvēktiesībām. Tas ir tāds centrāls jautājums uh, sadarbībā ar šo pasaules reģionu. Pēc Meijer kunga teiktais gribu uzsvērt, ka mēs neesam tajā, nu, tādās pašās attiecībās ES un Persijas līdz sadarbības padomu. ES un vidusjūras valstis ar tām mums saista asociācijas līgumu un kaimiņu attiecību līgumu, bet runājot par arābu valstīm, pie Persijas līdz Mums nav pat uh, brīvās tirdzniecības līguma. Un jāsaka, no vienas puses šis cilvēktiesību jautājums ir būtisks, bet no otras puses mūsu prasību līmenis nevar būt uh, tāds pats ar uh, valsts projektu kopumu, par kuriem mēs 20 gadus runājam par brīvo tirdzniecību, par šo līgumu, un no otras puses valsts kā Tunisija un Eģipte mums ir sadarbības līgumi. Un tur ļoti skaidri ir runāts par nepieciešamību respektēt cilvēktiesības. Brepals kundze uzsvēra to, ka šīs valstis un viena no to kopējiem iezīmēm ir tāda, ka tās ir monarhijas un var teikt nodot mantojumu pēctecībā, bet no nu, arī Eiropā ir daudz tādu nu, tas, teiksim, nav tāds pats varas uh, um, sadalījums un varas veidojums, bet nu no arī uh, Eiropā tāds ir. Nākošais jautājums - nāvas sots. Daudz, kas uh, tiek teikts un runāts, un arī tiesot, kas ir saistīta ar sakropļošanu. Atsauc ir arī tekstā un tāda ļoti stringra, un ļo, mēs esam ļoti prasīgi. Par atbruņošanos Mērkungs par to runāja. Jā, mēs būtu visi daudz, teiksim, tādi mierīgāki un nopietnāki, ja būtu Persijas līča teritorija demilitarizēta, bet ir runā par demilitarizāciju Arābu valstīs, proti Arāberimātu un Saudarābiju. Es, man, es atceros Fransua Mitterāna runu Bundestāgā, kad viņš runāja par to, ka Eiropā. Uh, uh, ir uh, Austrum Eiropā ir uh, raķetes un Rietum Eiropā pacifisti. Un uh, savukārt pievēršoties uh, Irānai un citām valstīm, nu jābūt uh, uzmanīgiem un uh, nevaram tikai aicināt arābu valsts atbruņoties reģionā, kura diemžēl, kurš diemžēl nav iesaistījies uh, atbruņošanās procesā uh, kopumā. Tagad par paralēlām, kas notiek eh, Magreba valstīs un eh, Persijas līču valstīs. Es domāju, ka ir tādi limiti. Situācijas dažkārt ir pretrunīgas. Jūs no vienas puses eh, zinat, ka ir Katara, viena no. Un tur ir uh, Al Jazeera televīzijas tīkls, un tas ir viens no, teiksim, uh, principālajiem tādiem saucējiem. Uh, Tunisijā un e, Ēģiptē. Un tajā pašā valstī Katārā 500 e, metru attālumā no Alžazīra kanāla ir uh, operacionālo, uh, ASV oper, operacionālo spēku štābs. Persijas līdz valstīs nu ir zināms pretruns. Var runāt pat par tādu šizofrēniju ar uh, politikā dažās šajās valstīs. No vienas puses viņi iedrošina revolucionāras kustības, un no otras puses ir ASV bāzes Persijas locī. Tātad man liekas, ka mums nevajadzētu atlikt cilvēktiesību jautājums un nāves sodi jautājums vai arī jautājumu par sakropļošanu, kā arī uh, Uh, dzimumu līdztiesības jautājums un par uh, darbinieku migrantu jautājumiem. Mums ir uh, jāsagatavo, jāsaglabā nu, tās domas, ka mēs gribam tādu politisku vēstījumu dot. Un uh, Rietumvalsts, arī ASV un dažas uh, citas valsts 2003. valstī vēlējās uh, izveidot. Uh, uh, tas bija otrais Irākas karš un rezultātu mēs zinām. Uh, tika, tika likts uzsvars uz tādu citādu valsts modeli. Nu, tā tad ir jābūt um, tādai zināmai atturībai attiecībā uz dažām politikām, kas uh, no rietumu puses tiek attīstītas šajā reģionā. Paldies! Now, um... Paldies! Tagad balsojums komitejā būs 10. februārī par šo ziņojumu. Tagad bez kavēšanās pāriesim pie Proveras kunga ziņojuma tas ir vicepriekšsēdis. Mēs runāsim par nestabilitātes radītās migrācijas plūsmām, kā Eiropas ārpolitikas, Eiropas saimnes ārpolitikas darbības jomu. Lūdzu, vārds jums, Proveras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti būtisks, un visiem kolēģiem gribu teikt paldies kas nāca ar saviem priekšlikumiem vai arī izpauda, izteica kritiku, uzklausīja visus argumentus. Dažkārt mums ir arī nu, aizspriedumi un nevienmēr ir iespējams objektīvi novērtēt situāciju, bet bez tā nav iespējams veidot sekmīgu politiku. Imigrācija nav nekas jauns pasaulē, bet tagad migrācijas plūsmas ir kļuvušas milzīgas, un tam ir ne tikai ekonomisks un uh, sabiedrības mm, skarošas sekas, bet šīs migrācijas plūsmas ir jāietekmē arī politiku. Uh, šīs migrācijas plūsmas var būt legālas un nelegālas. Daudz ir gadījumi, kad tās izraisa dabas katastrofas, daudzos gadījumos netiek ievērotas uh, cilvēku tiesības, bet daudzos gadījumos cilvēki pamet savus zemes vienkārši, lai pārceltos kaut kur, kur būtu labāki dzīves apstākļi. Un migrācija ir nelabvēlīgi vērtējama tad, ja to var pielīdzināt jau gandrīz vergturībai, kur cilvēki tiek eksploatēti tik ļoti, kā mēs to varam lasīt varbūt vēstures grāmatās, bet šobrīd tam sekas ir ļoti ļaunas. Nelegālā migrācija um, bieži iet roku rokā ar seksuālo izmantošanu, ar cilvēku tirzniecību, bet arī legālo migrāciju nevar uh, apturēt tikai ar likumiem vai, vai tikai ar um, represīviem pasākumiem. Mums ir gluži otrādi vajadzīga sadarbības politika ar trešās pasaules valstīm, uh, Mums ir jābūt, jāizrāda arī uh, tas, ka mēs esam gatavi palīdzēt, ka varam būt arī dāsni, un sadarbība šajā jomā līdz šim nav bijusi sekmīga. Tagad mēs redzam rezultātus politikai pēdējo 50 gadu laikā. Migrācija ar vien pieaug. Viens no iemesliem uh, šīm, šai neveiksmēji, kas mums jāņem vērā turpmākajā, ir sekojošais. Tā ir ļoti izteiktā korupcija, kas, ko izraisa struktūrālās nepilnības trešās pasaules valstīs. Un uh, attīstītās valstis uh, vairāk piekopj tādu politiku, kas nāk par labu tām pašām, nevis trešai pasaulē. Un sadarbības politika, ja tā būtu izdevusies, uh, pat tad ar to nebūtu pietiekami, lai atrisinātu šo ārkārtīgi komplekso problēmu, kas ir jāskata no daudzām pusēm. Uh, Ļoti būtiska ir ekonomiskā un politiskā nestabilitāte, tāpat arī dabas katastrofas vai trūkumi sociālajā politikā, ko mēs sevišķi redz, pieredzējām Ziemeļāfrikas valstīs, citas starpā Tunisijā un Ēģiptē. Un īsumā raksturojot situāciju, var teikt, ka politiskā nestabilitāte atspoguļo to, ka cilvēktiesības netiek ievērotas. Bieži vien mēs runājam par valstīm, kurās valda diktators, un ekonomiskie apstākļi ir ļoti nelabvēlīgi, jo starp, pastāv arī plaisa starp attīstībā starp ziemeļiem un dienvidiem, arī dabas katastrofas nelabvēlīgi ietekmē situāciju un bieži uh, To rezultātā tūkstoši cilvēku pārceļo no viena reģiona uz citu, bet man šķiet, ka sociālās stabilitātes trūkums šobrīd ir viens no galvenajiem cēloņiem migrācijas pieaugumā. Līdz šim mēs vairāk domājām par to, ka Mubaraka valdības stils Ēģiptē garantē politisku stabilitāti. Bet šobrīd var redzēt, ka šī stabilitāte nu, balstās, tā, tā nav īsti, tai nav kārtīga pamata, un arī sociālās stabilitātes trūkums. Uh, nu, liecina par to, ka šis, šī it kā stabilitāte ir mm, vienkārši uz māla kājām un nekāda uh, normāla pārvaldība nav iespējama. Mums ir jāskatās, kas notiek, notiks citās Ziemeļāfrikas valstīs. Un šajās valstīs pietrūkst, piemēram, arotbiedrību. Uh, kas varētu tiešām paust savu viedokli un cīnīties par savām tiesībām. Un nav arī politisku partiju, kurās būtu iespēja diskutēt, lai vispār varētu saprast, kas visvairāk ir nepieciešams šajās valstīs. Tāpat arī netiek atļauts dibināt nu, apvienības, asociācijas nav struktūru, kas ļautu šo valstu tautām pieredzēt, kā ir dzīvot demokrātijas apstākļos. Šis, šo struktūru vienkārši nav. Un valdību stabilitāte, tā, šo valdību stabilitātes laiks ir beidzies. Tieši tāpēc, ka pietrūkst sociālās infrastruktūras, uh, ekonomisko un sociālo atbalstu ir nepieciešams sniegt, bet noslēgumā es gribētu pateikt, ka politiskā un ekonomiskā palīdzība ir jāsniedz, bet tai ir jābūt efektīvai, izmantojot konkrētus projektus, lai no tā iegūtu Eh, šo, tau, šo valstu iedzīvotāji. Ir nepieciešams arī īstenot politiku, kas ļauj demokrātijai izpausties. Ir vajadzīgi eh, atbalsta pasākumi demokrātijas institūciju izveidošanai. Tas ir absolūti nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai šajās valstīs tiktu ievērotas cilvēktiesības un arī citi demokrātisko valstu sasniegumi. Atvieglojot sociālo nu, iekļautību vai at, veicinot sociālos procesus, nedrīkst aizmirst arī formālos priekšnotiekumus, piemēram, dalībai vēlēšanās. Paldies, Broka kungs, lūdzu. And, uh, Un pēc tam Tanoka kungs. Es nepieteicos runāt. No, ok. Labi, tad neko. Tārmo Talto kungs. Uh, shadow rapporteur. Ēnu referents. Paldies. Pirmkārt, gribu teikt, ka, manuprāt, šis ziņojums ir līdzsvarots. Probēras kungs ir paskaidrojis visiem pašreizējā sanāksmē to ziņojuma daļu, kur ir runa par imigrantu plūsmām, kuras izriet no nestabilitātes. Ir arī kāds cits aspekts, kuru vajadzētu ņemt vērā. Galvenokārt vajadzētu padomāt par Eiropas ārpolitikas aptvērumu un lomu. Šajā ziņojumā vispārīgās tendences ir tādas, ka ir jācenšas saskaņoti sniegt palīdzību uz zināmiem nosacījumiem. Protams, humanitārā um, palīdzība šeit netiek skarta, tā ir ļoti nozīmīga. Taču es nevēlētos pārāk daudz laika tērēt, taču man ir jāsaka, ka proveras kungam uzdevums bija ļoti smags. Manuprāt, šķiet, ka mēs šeit ratus esam iejūguši zirgam priekšā. Kāpēc? Mēs runājam par Eiropas ārpolitiku migrācijas jomā, kamēr mums nav iekšējas politikas Eiropas Savienībā par šo pašu jautājumu, proti migrāciju. Ārpolitikai taču vajadzētu atainot migrācijas politiku Eiropas Savienības iekšienē. Mums nav kopējas nostājas šajā jautājumā, tāpēc censties atrast līdzsvaru pie šī ziņojuma noteikti nav bijis vienkārši. Paldies! Thank you, I'll be brief. Paldies, izteikšos īsi. Paldies Proveras kungam par uh, ievadvārdiem. Viņš uh, vispārīgā ziņā pieminēja daudz svarīgu aspektu. Es domāju, ka mums kā ēnu referentiem noteikti būs iespēja sanākt kopā un runāt eh, par detalizētākām lietām. Es gribēju zināt, vai jūs runāsiet arī par zilo kartīšu sistēmu eh, inteliģentajiem eh, migrantiem Eiropas Savienībā. Ir runa par uh, migrantiem uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības, uz migrācijas plūsmām uz Eiropas Savienību. Tad te ir runa par dažādu veidu migrācijas plūsmām. Taču mums vajadzētu atzīt, ka migranti arī ir dažādi. Ir eh, cilvēki, kas ir zinoši, kuriem ir izglītība, ir tādi migranti, kas bēg, tāpēc, ka viņi ir cilvēktiesība aizstāvji, Ir tādi, kas bēg ekonomisku iemeslu dēļ, un ir tādi, kas vienkārši cenšas glābt savu dzīvību. Es gribēju arī jautāt par to, vai jūs runāsiet par pārkāpumu, pārkāpumiem pret migrantiem. Daudzos pasaules reģionos eh, migranti bieži vien ir ļoti viegli ievaino, ievainojamas grupas. Ja runa par bērniem un sievietēm, tad tas jo īpaši būtu jāņem vērā. Ir arī citi jautājumi, par, kuru es eh, vēlēto, par kuriem es vēlētos runāt, bet varbūt ne pašlaik. Paldies Severīna kungam vārds. Paldies! Es domāju, ka šis ziņojums ir ne tikai līdzsvarots, bet arī ļoti komplekss. Referents ir eh, centies eh, ļoti detalizēti apskatīt migrācijas fenomenu. Es gribētu arī uzsvērt, ka represijas nav atbilde, lai atrastu risinājumu šim fenomenam. Divi precīzi punkti. Es vēlētos atkārtot, ko minēja mans kolēģis Montaldo. Manuprāt, jums savā ziņojumā ir jāiekļauj punkts, kur būtu uzsvērta nepieciešamība pēc saiknes starp iekšējo Eiropas Savienības migrācijas politiku un ārējo politiku šajā jomā. Tāpat arī es gribētu runāt par smadzeņu noplūšanu. Šeit nav runa tikai politiska vai ekonomiska nestabilitāte. Šeit ir runa par pašattīstību, par profesionālu attīstību. Iespējams, ka mūsu valstīs tās tiek atbalstīts, taču mums ir jādomā arī par ilgtermiņa attīstību izcelsmes valstīs. Šādas um, ilgtermiņa attīstības trūkums noteikti radīs nestabilitāti valstīs un eh, tieši tāpēc arī cilvēki gribēs eh, emigrēt dažkārt legālā ceļā, dažkārt nelegālā. Tanaka kungam vārds. Paldies, priekšsādētāji! Manuprāt, šis ir tāds drosmīgs mēģinājums, ko ir izdarījis Proveras kungs, lai tādā skaidrā un eh, nepārāk uzbrukošā valodā skatītu vienu no sensitīvākajām um, problēmām, ar ko mēs saskaramies mūsu valstīs. Manā Londonas vēlēšana apgabalā ir jūtamas masīvas migrācijas plūsmas, iespējams, divi miljoni cilvēku no uh, attīstības valstīm ir ieradušies mūsu valstīm. Varbūt tā ir viena no augstākajām prioritātēm. Iespējams, tā ir viena no augstākajām prioritātēm. Šeit ir jūtams ļoti liels spiediens. Es runāju par savu valsti, par Lielbritāniju, to es pazīstu vislabāk. Šis spiediens ir jūtams gan veselības, gan skolu uh, jomā, tāpat arī izjūg sociālā kohēzija un uh, nav jūtama saikne starp migrantu kopienu un vietējiem iedzīvotājiem. Uh, Es uzskatu, ka to visu vajadzētu skatīt tādā neuzbrukošā gaisotnē. Mūsu grupa uzskata, ka imigrācijas politikai ir jākļūst par Eiropas Savienības kompetenci. Es uzskatu, ka varētu pievienot vērtību tur, kur ir runa par Eiropas Savienības palīdzību eh, nabadzīgām valstīm, kas eksportē neizglītotus jaunus cilvēkus, piemēram, Magrebas valstis. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt, kā stabilizēt šīs valstis gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā. Mums vajadzētu tādā veidā novērst šo lielo imigrantu plūsmu uz mūsu valstīm. Ir jāatcerās arī par humanitāru militāru intervenciju, tad, kad notiek uh, nevainīgu cilvēku vajāšana. Te es domāju par desmitiem tūkstošu afgāņu, zimbabviešu, kurdu, uh, Eh, ir ieradušies eh, Lielbritānijā tikai tāpēc, ka viņi tiek vajāti savās valstīs. Ja mēs varētu apstādināt šo plūsmu, tad varbūt mums varētu, vajadzētu arī kaut kad eh, iejaukties ar militāriem līdzekļiem šajās valstīs. Mēs nedrīkstam šeit atlasīt labākos migrantus, piemēram, ar šo zilo kartīšu sistēmu. Manuprāt, tādā veidā mēs grausim šo nabadzīgo valstu ekonomiku, ja viņu nākotnes ārsti un māsiņas dosies strādāt uz citām valstīm. Tas nozīmē, ka šī valsts ar paliks nabadzīga un nokļūs aburtajā lokā. Tādējādi tā nonāks arī pie ekonomiskās sekundārās migrācijas jo eh, pārējie cilvēki arī jutīsies spiesti izbraukt, ja jau uh, gudrākie un labākie jau ir izbraukuši. Angurakīs kungam vārds. Paldies, priekšsēd. Eh, es gribētu turpināt šo domu. Ja tī zem fīgi tu šeštikūri. Un es, cik sapratu, tad šajā ziņojumā ļoti nozīmīgi temati un tiek izlaisti. Un šie temati ir saistīti ar uh, migrāciju. Cik ilgi vien uh, es ekonomika būtu krīzes situācijā? Un liels spiediens tiks īstenots uz darba tirgiem. Un situācija paslikt pasliktināsies un pasliktināsies situācijā kopumā, jo tas uh, izdara spiedienu uz uh, darba ļaudīm. Tā ir tā problēma arī. Cita problēma būtu, ja, un cits skatījums būtu, ja jūs um, strādāt darba ņēmēju nevis kapitāla interesēs, tad situācija būtu vienkāršāka. Un uh, nemaz netiek norādīts, uz uh, lielu koncernu darbību. Nedrīkst aizmirst, ka iztrukstošā stabilitāte daudzās valstīs uh, tiek uh, radīta no šo koncernu puses, un mēs uh, nedrīkstam pieņemt tikai es politiku priekšsēdētājkungs, bet mm, jārūpēs arī par to, lai visu laiku darbība notiktu Irānā, Afganistāna, cik tālu, cik ilgi, tik ilgi, kamēr mēs šādi rīkosimies, tik ilgi nav ko brīnīties, ka imigrācijas un migrācijas spiediens kļūst aizvien spēcīgāks. Un jābūt ir dažādai darbībai, nedrīkst uh, aizmirst visus aspektus. Protams, ka ir Frontex un jāuzdod jautājums, vai migrantiem vispār ir kaut kādas tiesības. Un principā migrantiem nemaz nekāda tiesība nav, un mēs absolūti nepiekrītam šim ziņojumam. Protams, ka iesniegsim grozījumus, bet kopumā mēs absolūti tam nepiekrītam. Karas kundzei vārds. Paldies. Pravērs kunga ziņojums ir eh, ļoti svarīgs. Un, eh, protams, tas nav arī vienkārši. Es eh, nedomāju, ka mēs šeit varētu rast atbildes uz visiem jautājumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir daudz dažādu slāņu, un ir jādomā par daudziem dažādiem jautājumiem. Trūks stabilitātes, bet tas varbūt nav vienīgais, kas rada imigrācijas pieaugumu. Mums jau arī jārēķinās ar to, ka tad, kad šīs uzņēmēja valstis eh, saņem šīs augstākās, eh, lielākās migrantu plūsmas, ka arī šajās valstīs rodas nestabilitāte. Mums vajadzētu par to domāt. Mums vajadzētu arī domāt par to, lai nerodas rasisms. ir jānodrošina, lai tie cilvēki, kas vēlas emigrēt, vēlētos palikt savās valstīs. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm, lai cilvēki varētu palikt šajā valstī, lai viņiem nenāktos izbraukt. Mēs eh, nevaram likt Eiropas valstīm justies tā, ka nestabilitāte rodas tieši šo lielo migrantu plūsmu dēļ. Ir pašsaprotams, ka šīs migrantu plūsmas, ja jau tās ir radušās, ir kaut kādā veidā jāsadala. Dodu jums uh, vārdu uz vienu minūti, nevis uz divām minūtēm. Es vēlētos uh, pateikties Proveras kungām, kurš kā reference ir centies aptvert uh, patiešām komplicētu jautājumu loku. Viņš ir šeit iekļāvis arī apsvērumus un cenšas dot arī rekomendācijas. Ir punkti, kuriem es piekrītu. Ir arī tādi punkti, kurus nevaru nepiekrist, bet tajā pašā laikā praksa ir pavisam savādāka. Mums vajadzētu domāt par realitāti, mums vajadzētu domāt, kā mūsu politika ietekmē Vidusjūras reģionu un Ziemeļu Āfriku. Mēs īstenībā redzam šeit um, daudz demonstrāciju. Mēs redzam, ka mūsu nevēlme rīkoties uh, rada ļoti lielu pretreakciju. Mums vajadzētu nodrošināt, lai mūsu politika atbilstu pašreizējai situācijai. Mums varbūt vajadzētu domāt par um, nosacījumiem Kotonu nolīgumā. Šie nosacījumi nekad netiek uh, izmantoti. Piemēram, ja runa par atsaucēm uz Eiropas Savienības Lībijas memorandu, tad šīs attiecības ir jāuztver nevis tikai tā kā šo migrantu kapacitātes palielināšana, bet gan kā šo migrantu pamat cilvēku tiesības. Tāpat arī es uzskatu, ka būtu svarīgi pieminēt sievietes sieviešu lomu. Un tāpat arī ir jādomā par pārkāpumiem pret migrantiem. Demokrātija un cilvēktiesības ir absolūti centrāla temata šajā kontekstā. No ārējās rīcības dienesta dodu pārstāvim vārdu. Lās paldies priekšādātāji. Divi punkti, kas, manuprāt, varētu šīs debates mazliet vienkāršot. Devītais punkts par ministru konferenci. Kā jau jūs zinat, pašreizējā situācija nepieļauj šāda veida sanāksmes, taču pārstāv, augstā pārstāve ir informēta par to, un mums ir arī daži sarunu veš, dažas sarunu vešanas iespējas. Mums ir jādomā par narkotiku tirzniecību šajā vidusjūras ārlietministru konferencē. Tāpat arī Eiropas kaimiņa attiecību pārskatīšana. Protams, ka mēs ņemsim vērā parlamenta viedokli. Pārskats eh, tiks publicēts 20. aprīlī. Un es domāju, ka šajā pārskatā Eiropas komisija ņems vērā to, ko jūs teicāt. Pēdējais punkts eh, augstās pārstāvis komisijas vicepriekšēdētājs mandātā ir paredzēta uh, šo dažādo elementu līdzsvarošana. Un mums ir jānodrošina visaptvaroša pieeja, kurā būtu ņemti vērā gan attīstības pasākumi, gan palīdzības pasākumi, gan cilvēktiesības. Tieši tāpēc arī mēs uh, ņemsim vērā šo stratēģiju, un šorīt Sura komitejā mēs arī spriedām par visiem jaunajiem instrumentiem. Paldies, Proverskungam vārds. Jā, nu tā pavisam īsti. Tādā telegrāmu stilā atbildēšu. Paldies visiem kolēģiem, Gomeša kundzei. Protams, ka es nevaru piedāvāt uh, pilnīgi jaunu politiku, bet, nu, teiksim, veicināt uh, tādu pārdomāšanu, cik nozīmīgi ir ārpolitika. kopējas attīstības un uh, sadarbības politikas uh, ietveros izmā, uh, izvērtējot migrāciju. Skatot finanšu aspekti, aspekts atšķirīgi no sadarbības politikas, tas nav īpaši liederīgi. Tāpat arī uh, uzbrukumi uh, migrantiem imigrantiem ir jābūt uh, krimināla uh, izmantošanai. Un saprot arī to, uh, par ko tika runāts uh, par uh, prātu noplūšanu. Protams, ka mēs gribam jaunus cilvēkus uh, ar ļoti labu izglītību, un mēs nedomājam par to, ka izcelsmes valstīm mēs atņemam tos labākos prātus, un trešās, valsts, trešās pasaules valsts neattīstās tālāk. Protams, ka ir jāsaskaņo iekšpolitika un ārpolitika un arī vispārējās politikas tendences. Ir nepieciešams pareizs uh, izvērtējums, lai atrastu tādu efektīvu veidu, kā risināt problēmas, taču viena lieta ir skaidra. Pēdējā laikā ir bijušas um, kļūdas, un tās nedrīkst atkārtot uh, nākotnē. Paldies! Paldies! 8. februārs ir grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš, pulksten 10. rītā, un 16. martā notiks apspriešana. Nākamais darba kārtības punkts ir rezolūcijas priekšlikums par Melnkalnes integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Lodza Tenoka kungs. Vispirms sevišķi lielu paldies teikšu mūsu komitejas sekretariātam, kas palīdzēja izstrādāt uh, projektu, un arī ēnu referentiem, kas panāca to, ka mm, mans uh, šis ziņojums radīja vismazāk problēmu tā izstrādē pēdējo deviņu gadu laikā, runājot par Rietumu Balkānu valstīm. Uh, ir saņemti 76 grozījumu priekšlikumi, un es centos konsultējoties ar ēnu referentiem uh, panākt kompromisus. Astoņi man uh, arī astoņus izdevās izstrādāt par cīņu pret korupciju, cīņu pret uh, organizēto noziedzību, par minoritāšu tiesību uzlabošanu. Tad um, par uh, geju un lesbiešu minoritāšu tiesību uzlabošanu un tāpat uh, cits grozījums ir par uh, valsts iekšēnē pārvietoto cilvēku situācijas uzlabošanu, piemēram, Romu. Runa ir par to, ka vajadzīgi līdzekļi, lai attīstītos tiesiskā uh, sistēma. Es tikšos ar parlamenta spīkeru tuvākajā laikā, un mēs runāsim par parlamentārās sadarbības iespējām. Un pirmajā kompromisā runa ir par konstitūcijas projektu un jaunām vēlēšanām. Jāsaka, ka šajā valstī dzīvo tikai 600 tūkstoši cilvēku, un ir grūti panākt, grūti atrast cilvēkus, kas galīgi nenonāktu interešu konfliktā, pildot dažādas funkcijas eh, valsts, piemēram, valsts pārvaldē. Problēma šobrīd ir arī tas, ka nav nodrošināta žurnālistu aizsardzība un ir vajadzīgi arī līdzekļi dāmbju, jeb aizsprostu celšanai, elektroenerģijas ražošanai. Ekonomikas apjoms Melnkalnē ir diezgan neliels un daudz vēl var darīt arī turisma nozares attīstīšanas jomā. Es labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus. Paldies! Thank you, Mr. Thank you. Kukana kungs lūdzu. Paldies! Sveicu referentu. Ļoti labi izdarīts darbs. Ziņojums par Melnkalnes progresu liecina par parlamenta labvēlīgo attieksmi pret Melnkalni. Integrācija ir notikusi samērā labi, bez šķēršļiem, un tas ir atspoguļots arī ziņojumā, rezolūcijas priekšlikumā. Korupcija un organizētā noziedzība ir vissmagākās problēmas, un valsts valdībai ir pēc iespējas vairāk jādara situācijas uzlabošanā. Izstrādājot konstitūcijas projektu, jāņem vērā Eiropas Savienības standarti, Eiropas parlamentam ir jāpilda savas konstitucionāli noteiktās tiesības attiecībās ar valdību, un Šobrīd Melnkalnei ir jāsasniedz atlikušās robežvērtības, ko noteikusi komisija, lai varētu sākt iestāšanās sarunas. Es ceru, ka tas notiks drīz. Paldies! Ibris Sagičs kundze lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es pievienošos apsveikumiem. Man liekas, ka Referents ir tādu ļoti uh, eh, izsvērtu tekstu sastādījis. Uh, arī Kukana kunga teikto var atbalstīt, un man liekas, ka kompromisi kopumā šo tekstu tikai uzlabo. Un um, uh, ierosinu tos visus atbalstīt. Lielāko daļu grozījumu es uh, no citām politiskajām grupām arī sociāldemokrāti var atbalstīt. Paldies. No, Mrs. Lunaček, please. Paldies, Lunačekas kundze. Yes. Thank you. Paldies. Es arī gribētu teikt Anoka kungam paldies par labi padarītu darbu. Tāpat Paldies arī par grozījumu priekšlikumu pieņemšanu ne tikai no manas grupas, bet arī no citām. Mūsuprāt, šobrīd tekstā viss, kas ir nepieciešams Melnkalnas progresam, ir iekļauts un ir izmantoti labi, pareizi formulējumi, tie parāda Eiropas Savienības nostāju un arī uzskaita to, kas Eh, Melnkalnē vēl jāpaveic. Es neatkārtošos par cīņu pret korupciju, par minoritāšu tiesībām, par medijiem, par eh, pilsonisko sabiedrību. Tas viss ir ļoti labi pateikts un eh, Tanakungs par to ir parūpējies. Es gribētu komentēt trīs grozījumus. Viens, ko jūs pats arī pieminējāt, Tanaka kungs, ir 38. par Romu Uh, Aškālī um, minoritāšu tiesībām. Un otrajā grozījuma daļā runa ir par to, ka esošie likumi ir jāievieš, tie ir jāpilda. Un kā mēs visi zinām, nu, likums uz papīra tas vēl nav viss. Mēs zinām, ka iznākumu noteiks tas, vai likums tiek īstenots. Varbūt jūs varētu um, ņemt vērā mūsu grozījumu otrajā grozījuma daļā. Un vēl viens 73, 73. grozījums, tajā ir runa par Uh, enerģētikas, sadarbība enerģētikas jomā starp Melnkalni un Itāliju un par zemūdens energo kabeļa būvi. Jūs zināt, ka komisija atbalsta šādu pieeju un ekonomikas ministrijai vajadzētu nu, reklamēt šo šādu vienošanos. Un pēdējais, un pēdējais punkts ir par um, situāciju hidroelektrostaciju jomā, un es piekrītu Tenaka kungam, te ir vajadzīga nepieciešams diversificēt uh, enerģijas ražošanu, un Melnkalnē vislielākie enerģijas resursi saistās tieši ar hidroelektrostacijām. Un neatkarīgi no tā, vai mēs uh, balsosim par jūsu kompromisu vai izstrādāsim grozījumu, kas būs mazliet tāds tālajošāks. Es domāju, ka mums vēl ir iespējas uh, to visu pārunāt līdz balsošanai. Paldies! And... Huntis kungs, pusotru minūti. Jā, paldies priekšstādātāji kungs. Kolēģi ziņojums ir um, sabalansēts. Viņš ir veicis ļoti dabu, labu darbu, nav nekāda lielāka problēma. Un tur, kur bija problēmas, eh, tur tagad ir panākts progress. Līdz ar to mēs varam uh, piekrist visam. Piekrītam kompromisiem, kas ir ieteikti. Ar to mums nav nekāda problēma. Ir viens uh, mutiskais zaļo grozījums, un tas arī ir uh, labs. Mēs runājam par tādām vispārējām zināmām problēmām, ka Rietumu Balkānu valsti jāintegrē, un tad mēs sakam, jā, var iestāties. Nedrīkst aizmirst, kāda ir liberālā politika Runa ir par uh, vispārreiz nozīmes pakalpojumiem, par boloņas procesu. Tas ir tas, ko mēs neakceptējam. Ne tikai uh, principu dēļ, bet arī politiskās izvēles dēļ. Mēs domājam, ka tā vienkārši nu, ir nepa, tas ir nepareizs virziens. Uh, brīvie tirgi ir nozīmīgi attīstībai, par to tika runāts bet mēs visi zinām, ka nu, viss šī attīstība ir bijusi neveiksmīga. Un uh, iestājas valstī mums vajadzētu šo rūkto pieredzi ietaupīt. Paldies. Kacin, please. Paldies, Kacina kungs, vienu minūti. Vaigela kungs, pusotra minūte. Paldies. Mēs joprojām esam lielākā grupa parlamentā, vai ne? Paldies, ka dodat man vārdu kā ēnu referentam. Gribētu tikai um, pievienoties visiem tiem kolēģiem, kas uzslavēja Tanuka kunga paveikto. Tiešām ļoti labs rezolūcijas projekts ļoti laba bija arī sadarbība. Mēs sagatavojām kompromisu priekšlikumus, ko visi varējām arī atbalstīt. Man nekas īpašs arī nav piebilstams. Gribētu tikai uzsvērt, ka vēl aizvien gaidām komisiju, gaidām, kad komisija novērsīs interešu konfliktu, par ko bija runa 2004. gadā lai varētu uzlabot situāciju korupcijas novēršanā valstī. Parādījās apspriedēs dažādi, daudz un dažādi jautājumi. Es gribētu uzsvērt to, ka ir nepieciešams veikt aktivitātes plašaziņas līdzekļu brīvības jomā un jāuzlabo administratīvā kapacitāte vispār. Tā ir ļoti tāda maza, jauka, skaista valsts un būtu lielisks kandidāts Eiropas Savienībai. Paldies, Kacina kungs, lūdzu viena minūte. Mulțumesc, prezidentul. Uh, tudi jaz bi rad uh, čestitev poročevalcu za izjemno. Paldies, uh, priekšsēdētājs arī vēlētos sveikt referentu par viņu labo darbu. Viņš eh, ļoti pozitīvi vērtē šo mazo valsti, kas tuvinās Eiropas Savienībai. Es domāju, ka vajadzētu ieviest mutisku grozījumu, lai iedrošinātu. To priložnost, gospod Tenok, ker ste rekli, srečali premjēja Krīvo Kāpiča. Lai runātu par um, jauno premjerministru, kas uh, ir sācis sarunas ar uh, e, Serbijas premjeru. Es gribētu šeit pieminēt tādu īpašu problēmu. Rumijas kalnos tiek būvēta mm, pareizticīgo baznīca, tiek izmantoti helikopteri no bijušās Dienaslāvijas armijas. Un uh, ir pat izteikts lāsts pret uh, Melnkalnes parlamenta priekšsēdētāju. Šāda veida rīcība noteikti neatbilst 21. gadsimtam. Būtu labi, ja mēs varētu mazināt spriedzi, jo tas ir uh, novedis uh, pat uh, pie krimināla vajāšanas, un iespējams tas radīs vēl lielāku spriedzi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šeit uh, panākt samierināšanos, un es gribētu aicināt Tanuka kungu darīt visu, kas ir viņa spēkos, tā lai šie pagātnes rēgi atkal neparādītos. Tanuka kungs, lūdzu, jums vārds kopsavilkumam. Paldies, priekšādātāji! Man ir jāsaka, ka Tad, kad tika izteikti brīdinājumi par Balkāniem, tad, kad es uzņēmos šo ziņojumu, es biju pārsteigts, ka šis darbs izrādījās tik viegls. Es dzirdēju tikai sūdzības no goja par privatizāciju, un tas, manuprāt, ir īpaši ievērojami. Par jautājumiem, kas man tika uzdoti, Lunačikas kundze par 38. grozījumu vēlreiz to izskatīšu. Neuzskatu, ka tas būtu pārāk uzbrukošs, atklāt sakot, un es īsti nezinu, kādi tad bija pretargumenti. Bet es konsultēšos ar saviem kolēģiem un eh, runāšu ar jums par šo punktu. Bet es domāju, ka es varētu jums piekāpties šajā lūgumā. Par 73. grozījumu man informēja, ka šis grozījums ir novecojis un īsnībā Mankānes eh, valdība jau ir to publicējusi. Es nosūtīšu jums ēpastu, es domāju, ka tas um, ir tāds novecojis grozījums, un to mums vajadzētu atsaukt. Es atbalstu mutisko grozījumu kompromisā par 21. pāntu. Kačina kungs. Es vēlētos apsveikt jebkādus mutiskos grozījumus, kur ir runa par premjera lomu. Cik tās saprotu, šis premjers ir ļoti talantīgs, jauns cilvēks, viņš bija arī finanšu ministrs, ar viņu esmu arī īsticies. Mēs arī nepieminam faktu, ka Melnkalnē tagad ir piešķirts oficiāls kandidāta valsts status. Es domāju, ka arī šeit vajadzētu ieviest grozījumu. Būs arī vairāki tehniski grozījumi, un ja jūs vēlaties kaut ko iesniegt mutiski attiecībās premjera lomu, tad es noteikti to ņemšu vērā. Par šo baznīcu, par ko tika, tikko runāts, atklāt teikšu, ka neko neesmu par to dzirdējis. Es Eh, protams, sekoju līdzi visam, kas tiek publicēts par Melnkalni, bet eh, nerunāju attiecīgajā valodā, tāpēc iespējams esmu palaidis šo ziņu garām. Būšu priecīgs, ja jūs man par to pavēstīsiet. Liels paldies, tiet varu jums paziņot, ka balsojums komitejā būs 10. februārī. Mēs esam nolēmuši, ka nākamais jautājums tiks uh, skatīts eh, slēgtā sanāksmē, tāpēc es gribētu aicināt visus apmeklētājus atstāt telpu. Un eh, sveicam pie mums eh, Leičaka kungu. The meeting is in camera. Tātad tagad sāksim slēgto sanāksmi.